Right, good morning. Labrīt. Labrīt, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Sāksim šodien sanāksmi ar trīs pētījumu prezentāciju par asociācijas nolīgumu īstenošanu ar Moldovu, Gruziju un Ukrainu. Pirms uh, skatīt pirmo uh, ziņojumu, Austrievečijus uh, kunga un Mamikina kunga ziņojumu un arī Gālera kunga ziņojumu šajā jautājumā. Tātad šie pētījumi sniedz tādu padziļinātu ieskatu, sagatavojot šos trīs ziņojumus. Tas ir papildinājums pagājušā gada pētījumam par vēlēšanu reformu un arī EAS e, e, ieguldījumam, komisijas ieguldījumam, kas organizēja faktu vākšanas misijas reģionā. Mēs tāpēc tagad gaidām no mūsu ekspertiem, lai viņi mums sniegtu ieskatu progresā, kāds ir panākts Eiropas Savienības attiecībās ar šiem trim partneriem un arī gaidām, ka mums būs uh, ieteikumi, kā strādāt tālāk pie mūsu ziņojumiem. Tāpēc esam ielūguši trīs ekspertus, kas prezentē šos pētījumus. Kamils Kalus, Kaus prezentēs pirmo pētījumu par asociācijas nolīgumu īstenošanu ar Moldovu. Tālāk anonimika līdze no Grūzijas, viņa prezentēs otru pētījumu par uh, uh Eh, šo eh, nolīgumu ieviešanu, un tad eh, trešais Andrejs Čuška, viņš stāstīs par Ukrainas nolīgumu ieviešanu. Sveicu mūsu ekspertus, došu uzreiz viņiem vārdu, un katram ir apmēram desmit minūtes, tā es piedāvāju, tad mums būs laiks diskusijām. Sāksim ar jums, Kauskungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs, labrīt, dāmas un kungi. Tā kā laiks ir ierobežots, tad es runāšu par galvenajām atziņām. Uh, un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Ļaujiet man sākumā pateikt, ka e, šādi dokumenti, skaitot šo um, pētījumi, ir uh, Eiropas uh, ieviešanas procesa sastāvdaļa, un to sagatavojam saskaņā ar pētījumu centra pieprasījumu. Tātad par secinājumiem. Reformu rezultāts 14. Eh, līdz 18. gada reformām saskaņā ar mūsu pētījumu um, eh, tās ir neapmierinošas reformas bijušas. Mēs redzam, ka um, pēt, mehānisms eh, um, tiek ieviests un 15. un 16. gadā um, Lathabņuka um, vāra ir izplatījusies un uh, um, generally, general quantitative... runāja par reformām. Ir vispārējais progress, bet uh, nav bijis kvalitatīvs progress. Juridiskās institūcijas uh, praktiski ir uzlabojušās, bet situācija tiesiskuma jomā, labas pārvaldības un īpaši tiesiskuma jomā uh, no demokrātisko standārtu jomā nav būtiski uzlabojušās, bet mm, vēl pat ir pasliktinājusies situācija šajās jomās. Problēma ir tāda, ka jaunie noteikumi bieži vien netiek e, ieviesti, e, reformas ir ierobežotas, jo tās ir e, pretrunā vadošo grupu interesēm. Now, uh... Tagad uh, Tad, kad mēs runājam par galvenajām atziņām, sāksim ar tieslietu sistēmu, kas ir viena no vismazāk reformētiem sektoriem, ņemot vērā asociācijas nolīguma noteikumus. Tieslietu joma joprojām ir korumpēta un um, ir jāatzīmē, ka galvenās uh, tieslietu institūcijas ir pakļautas uh, vadošās partijas uh, līderim. Uh, Mēs redzam arī, ka e, krimināla lietas tiek regulāri ierosināts pret uh, pilsoniskiem aktīvistiem, jo īpaši pēdējo mēnešu laikā un pat pret cilvēktiesību aktīvistiem. Svarīgi ir tas, ka uh, tiesu sistēmas uh, atkarība no politikas ir arī novedusi pie tā, ka um, ir nevar redzēt progresu izmeklēšanā saistībā ar 1 miljonu ASV dolāru pazušanu no banku sistēmas 2014. gadā. Ir korumpēta prakse, um, ir um, dažādas uh, saiknes šeit, un uh, konstitucionālā tiesa ir politizēta un viņu lēmumi nav objektīvi, un mēs redzam, ka Moldovas politiskās sistēmas um, sistēmā netiek ievērots varu dalījums, un um, valdība līdz šim nav um, neko efektīvi darījusi, lai palielinātu konstitucionālās tiesas neatkarību. Pozitīvi var atzīmēt, ka ir eh, zināmas atziņas, kas ir nedaudz optimistiskas. 2017. gada novembrī valdība piedāvāja virkni grozījumu konstitūcijai, kuriem vajadzētu palielināt tiesnešu neatkarību, un tomēr eh, jaunie noteikumi vēl nav pieņemti. Un arī eh, civil procesa likums 2018. gada aprīlī tika uh, um, grozīts, lai saīsnātu tiesu procesus un vienkāršotu procedūras. Un arī um, pretkorupcijas stratēģija tika pieņemta. Tagad par korupcijas apkarošanu. Šeit juridiskais pamats, kā es sākotnēji teicu, ir uzlabojies, bet uh, politiskā atkarība šajās institūcijās joprojām paliek problemātiska. Tāds institūcijas kā pretkorupcijas centrs ir politizēts un neefektīvs. Uh, Tur ir, ir e, konstatēti pārkāpumi un e, korupcijas apkarošanas prokurora e, dienests arī ir apšaubām institūcija. Un ziņojumā arī detalizēti tas ir aprakstīts, un tas ir Vlada Plahotņuka tiešā kontrolē. Un nu, vēl viens fakts ir tāds, ka Nacionālās integritātes autoritāte, jeb iestāde, kas tika radīta 2016. gadā, būtībā nedarbojās līdz šā gada februārim, jo tikai tad parlaments beidzot apstiprināja šīs organizācijas struktūru. Un vēl viens pozitīvs punkts. Uh, um, ir pieņemts uh, likums par terorismu un naudas apmaskāšanas apkarošanu. Tas notiek 22. decembrī 2017. gadā, un pretkorupcijas pasākumu ietvars tika atjaunots 2017. gadā. Un tomēr mums jāatzīmē arī tas, ka šis nepietiekamais progress uh, cīņā pret korupciju uh, arī atspoguļojas uh, iedzīvotāju aptaujās. 96% no Moldovas iedzīvotājiem joprojām uzskata korupciju par ļoti lielu vai lielu problēmu, un um, šī neapmierinātība arī pieaug. Tagad daži vārdi par šo te vienu miljārdu dolāru um, krāpniecību izmeklēšanu. Um, izmeklēšana nav veikta efektīva, un līdz šim nekas nav atklāts un nekas nav atgūts, pat ja eh, tiek teikts, ka um, 50 miljoni ir atgūti, bet tie nav šie nozaktie līdzekļi, tie ir līdzekļi, kas tika iegūta no likvidētās bankas li eh, līdzekļu pārdošanas. Otrā daļa ziņojumā par eh, šiem krāpniecības schēmām nekad arī tā nav publicēta, un 2017. gada jūnijā Iljāns Šors politiķus un biznesmenus, kur uzskatīja par galveno šīs schēmas veidotāju, tika notiesāts uz 7,5 gadiem cietumā, bet eh, šobrīd viņš ir tiesa kontrolē, um, mājas arestā un uh, viņš joprojām aktīvi darbojas uzņēmē darbībā un uh, viņš pat arī uh, pamet valsts tad, kad vēlas. Tātad apkopojums un secinājumu um, apkopojums pirmkārt. Uh, Pēdējos mēnešos ir izdarīti eh, pūliņi, centieni, lai apro, ierobežotu pilsoniskās sabiedrības brīvību eh, sabiedrības acīs, un šie pasākumi pēdējās nedēļas patiesībā ir ļoti aktivizējušies. No 2016. līdz 2018. gadam politisko oponentu arests un uh, notiesāšana ir aizvien biežāka parādība. Uh, neskatoties uz um, to, ka mēdīji ir um, vadošās grupas monopols, tad uh, jauni um, noteikumi tiek vājināti un aizvien vairāk tiek iebiedēti žurnālisti saskaņā ar pašu žurnālistu ziņoto. Politiskais spiediens uz vietējām iestādēm un um, iestāžu pārstāvju iebiedēšana ir izplatīta saskaņā ar datiem. Apmēram 21% no iestāžu pārstāvjiem ir saskārušies ar uh, iebiedēšanu un 15% ir draudēts, ka viņi varētu zaudēt darbu. Tas bija šajā gadā. Juridiskais pārnāts, un uh, tas arī ir tāds pozitīvs aspekts, uh, cilvēktiesība aizsardzībā ir uzlabojies uh, šajā periodā Kaut gan ir trūkumi pieņemot šos noteikumus, un negodīgas tiesas joprojām ir problēma Moldovā, nepamatoti eh, tiesu procesi pret politiķiem un citiem cilvēkiem joprojām tiek īstenoti. Vēlēšana sistēmas reformas, kas tika ieviestas 2017. Eh, gada otrajā pusē un eh, kas tika ieviestas par labu valdošajai partijai un sociālistu partijai, Tas pārkāp ne tikai uh, starptautiskos standārts, bet arī vietējos Moldovas noteikumus. Ir gadījumi, kad nopietni tiek uh, ierobežotas cilvēku tiesības piedāl, piedalīties lēmu pieņemšanas procesā, un um, jāceras arī, ka Kišiņevas mēra vēlēšana rezultāti tika anulēti, eh, un tas notika jau pēc šī ziņojuma publicēšanas. Pozitīvi ir tas, ka DCFTA ieviešana ir veicinājusi tiesniecības starp Eiropas Savienību un Moldovu, no 2015. līdz 2017. gadam gan eh, eksports, gan imports uz Eiropas Savienību eh, pieauga par 31 un 22 procentiem attiecīgi. Eiropas Savienība ir kļuvusi par eh, valsts galveno tirzniecības partneri un lielākais investors laikā no 14. līdz 16. gadam. 2017. gadā 66% no eksportiem gāja uz Eiropas Savienību, salīdzinājumā 2013. gadā tie bija 47%. Finanšu sektora reformas turpinās un uh, To arī partneri um, vērtē pozitīvi, un tomēr banku krāpniecības izmeklēšana, kas notika 2014. gadā, joprojām ir gal, valdības galvenais uzdevums, un ir uh, ļoti lēnas uh, institucionālās reformas, piemēram, tieslietu reforma, un tas uh, apdraud pozitīvo ekonomikas attīstību. Paldies, ar to arī beigšu, un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Right, thank you. Paldies. Precīzi desmit minūtes, bet ārkārtīgi lielā ātrumā. Pāriesim pie Grūzijas. Dāvids, manuprāt, nav nekādas jēgas iet cauri visām trim valstīm, un tad kāds, kas grib runāt par vienu vai otru, eh, manuprāt, mums vajadzētu pabeigt Moldovu un pēc tam pāriet pie nākošās. Pretējā gadījumā eh, katram ir savi jautājumi un visa šī lieta var kļūt nedaudz juceklīgi. Jā, tā piedāvā Mihails Gālers. Eh, kā citi kolēģi piedāvā kopumā, mums uz šiem trim pētījumiem ir paredzēta viena stunda. Tas nozīmē Mums ir eh, desmit minūtes. Labi, uzdosim desmit minūšu garumā jautājumus par Moldovu. Kuram ir būtu jautājumi? Sāksim ar Sandru. Es runāšu latviešu valodā, tas būs pārsteigums jums, un nu, tāpēc uzlieciet austiņas. Es vēlos teikt eh, neseno vēl, pēdē, vietējo vēlēšanu rezultātu anulēšanu. It's not, it, it's fine. Nesen notikušo vietējo vēlēšanu rezultātu anulēšana un pieaugošais politiskais spiediens uz opozīcijas līderiem un pilsētu mēriem uh, tiešām ir pamats nopietnam uztraukumam. Nastasas uzvars un vēlēšana rezultātu anulēšana vēl skaidrāk izgaismoja tiesu varas neatkarības trūkumu un oligārhu nesamērīgo ietekmi. Tikmēr vienu miljārdu izdzadzēji nav pienācīgi saukt pie atbildības, varas iestādes turpina nesamērīgus kriminālu procesus pret politiskajiem oponentiem, un varas kritiķiem mēdījos un pilsoniskajā sabiedrībā. Tāpēc es uzskatu, ka makrofinansiālās palīdzības maksājums ir mērķtiecīgi turpināt tikai pēc plānotajām parlamenta vēlēšanām un ar noteikumu, ja tās noritēs saskaņā ar likumu un starptautiskajiem standartiem. Paldies! That was wonderful to hear you speak Latvijas. Ļoti labi, ka mēs dzirdējām latviešu valodu. Nākošais jautājums to uzdot Petras. Paldies, Dāvid. Sākšu ar negatīvo daļu novērtējumos. Mūsu komiteja lūdza sagatavot šos ziņojumus. Un par Moldovu uz eh, pētījuma daļu. Es lasīju kā romānu. Tas ir ļoti skaidri uzrakstīts. Tur ir skaidra struktūra un Kaluskungs. Jūs esat paveicis lielisku darbu un sagatavotais kopsavilkums ir pilnīgi skaidrs. Diemžēl tas nav visai labvēlīgs uh, Eh, Moldovas republikas vadošajai šķirai, bet mēs esam partneri un mums ir jārunā savā starpā skaidrā valodā. Kaluskungs, es vēlētos uzdot jums pāris jautājumus attiecībā par sagatavoto kopsavilkumu un ieskicētiem līnijām. Pirmkārt, ko jūs sagaidāts no šīs jauktās vēlēšana sistēmas. E, vēlēšanas tiek pārceltas uz e, nākošā gada februāri. Kāds būs rezultāts pārdomu periodam sabiedrībā, ko jūs, kā jūs to vērtējat? Un otrais jautājums - jūlija beigās. parlamenta sesijas pēdējās dienās parlaments pieņēma paketi par uh, Eh, nodokļiem, kapitāla amnestiju un vēl saistīts jautājums. Vai jūs varētu sniegt savu sākotnējo vērtējumu, jo SVF, Pasaules banka un atsevišķas institūcijas ir reaģējušas sākotnēji visai negatīvi. Paldies Petras Klēra Mūdijam. Paldies! par sagatavoto ziņojumu un ieguldīto darbu. Man ir ļoti vienkārši jautājums. Kādi būtu jūsu ieteikumi attiecībā uz attiecībām ar Moldovu austrumpartnerības ietvaros? Paldies! Paldies, un Mihāls Gāvers tagad. Es eh, arī pārmērs pēc runāšu vāciski. Es gribētu īpaši atbalstīt eh, Sandras Kalnietes vēlēšanos, ka, lai mēs eh, tādu ļoti skaidrus nosacījumus izvirzām, kas attiecas uz eh, makrofinanšu palīdzības turpmāku izmaksāšanu. Tieši tāpat, kā teica Sandra Kalniete. Jo es faktiski esmu ļoti sašutis par to, kāda ir attīstība tur. Un vēlētos koncentrēties galvenokārt uz divām jomām pret visiem ieteikumiem, gan no politiskās puses, gan no Venēcijas komisijas. Faktiski tika ieviesta nepareiza vēlēšanu sistēma, nepiemērota. Tā ir valsts, kas atrodas pārējais periodā, un uh, tā ir, uh, tā kā tāda vara ir puses pusi. Tas tā proporcionāli tad ir vēlēšana apgabalos, kur ļoti liela ietekme ir ganiem oligarhiem, Un šī vēršanas sistēmas vienkārši nav adekvātas. Tikai proporcionālā sistēmā, jā, faktiski nav iespējama normāla vēlēšana rezultāta šādā sistēmā. Un tas viss ir ietekmēts ar varu, ar piespiedu, un tas neko labu valstī nedod, bet tikai valdošajai šķirai tur. Tādēļ mēs esam mēģinājuši uh, pa visām partijām tā spektrā, no visām partijām es pagājušā gada sākumā bija ar Konrāda Adenaura fondu un Friedriha Eberta fondu. Mēs tur sarīkam kopīgu pasākumu, lai arī politiski visu šo spektru parādītu un brīdinātu e, ievies šādu vēlēšanu sistēmu, kā tur tagad ir. Jo tas nav nekas, kas ved uz labu mērķi, bet tomēr tas tika izdarīts un tas ir ļoti jākritizē. No mana viedokļa raugoties vēl vairāk jākritizē, jo to visu vēl var kāpināt, ir izturēšanās pēc eh, galvenā mēra vēlēšanas galvaspilsētā, kur opozīcijas kandidāts uzvarēja, un tad ar dīvainiem pamatojumiem. Šo lēmumu atcēla tiesu iestādes, kas klausīja oligarhiem. Es domāju, ka šī varu sistēma nav neatkarīga, bet uh, eh, orientēs pēc Plahotņuka kunga vēlmēm. Un tā ir tāda situācija, kuru mums nevajadzētu pieņemt. Tādēļ, ja šī situācija nemainīsies, es neesmu gatavs turpināt makrofinanšu finanšu maksājumu atbalstu. Balsot par to. Paldies. Paldies Mišēlam Gāleram. Viens runātājs ir deputāts Sošņērčs. Jā, parlaments ir eh, pieņēmis rezolūcija nosūties uz Moldavu, mēs esam par to runājuši, ka faktiski noticis tiesību pārkāpums. Tas uh, patiešām nav tā, kā mēs to bijām uh, domājuši, kad tas bija paredzēts Polijā. Vienu lietu mēs sakām Polijā un kaut ko citu Moldavai. Tas vienkārši ir vienkārši smieklīgi. Kā tikt vaļā, kā tikt ārā no šīs situācijas? Any other request to speak? That is not the case. Un tādā gadījumā, ja vairāk runātāji nav, tad mēs varam atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Mēģināsim to darīt 5 minūšu laikā. Es ceru, ka man tas izdosies. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Sākšu ar trešo visplašāko jautājumu. Ko var sagaidīt pēc februāra vēlēšanām? Šo jautājumu uzdodam mēs paši sev un mums nav īsts atbildes. Pirmkārt, es domāju, ka lēmums pārcelt vēlēšanas uz februāri. E, to ietekmēs Kišiņevas. E, vēlēšana rezultāti. Vispirms ir jāpārbauda, vai sistēma darbosies un vai viņiem izdosies dabūt cauri savus kandidātus. Tā domā valdošā šķir, viņi vēlas vairāk laika no vienas puses un no otras puses viņi vēlas mazināt to slikto, vēl sliktāko tēlu, kāds ir lēmē iestādēm pēc lēmumu pieņemšanas. Tas daļai atbild uz jautājumu un šis ir lēmums, kurš Moldovā tika plaši kritizēts. Es pats domāju, ka vēlēšana sistēmas nomaiņa palīdzētu demokrātiem gūt plašāku atbalstu nekā cerēts. Domāju, ka pēc eh, palīdzības iesaldēšanas ir saņemta vēstule no aptuveni 700 moldā, moldāviešu eh, mē, mēru parakstīt vēstuli, un tas ir ļoti spēcīgs instruments, kurš tiks izmantots vēlēšana laikā. Mēs varam sagaidīt dažādus vēlēšana rezultātus Tāpat domāju, ka tas beigsies ar koalīcijas izveidi. Es pagaidām citu opciju neredzu. Es varētu domāt stāv par koalīciju starp demokrātiem un proeiropisko koalīciju kuru stiprinātu ar plahaķuks, bet tas eh, šķiet nebūs iespējams. tā būtu man šī brīža atbilde. Runājot par fiskālo amnestiju, es nevaru papildināt to ar jauniem elementiem, kā tiem, kas ir izskanējuši no NVO. Uh, un citām organizācijām, kas kritizē jauno likumu. Tāpat arī simptomātiski ir tas, ka Dodons šo likumu atbalstīja. Tas parāda to, ka mums ir varas kartelis Moldovā. Un tālāk, kas attiecas uz ieteikumiem. Daži no tiem ir iekļaut ziņojumā, bet, manuprāt, būtiskākais ieteikums. Es saprotu, ka tas nav pārāk viegli, bet manuprāt, ir jābūt vēl ar asertīvāku izteiksmi attiecībā pret valdību un pēc makrofinanciālās palīdzības iesaldēšanas atbalsts Eiropas Savienībai sāk pieaugt par nedaudz procentiem, un es redzu, ka cil... ļoti būtiski ir tas, ka Eiropas Savienība ir izlēmusi rīkosies. nereti izskan apgalvojumi, kā piemēram Moldovas premjers, kurš saka, lūk, Eiropa atņem naudu mūsu bērniem bērndārzos. Bet tāpat jāatzīmē, ka Moldovā visu gadu. Eh, laikā eh, cilvēkiem nebija īstas izpratnes par to, ko viņi saņem jo bija iespējas, ka atbalsta Eiropas Savienības tiešā veidā nonāk eh, pie varas esošo kabatās. Un pēdējais jautājums. Es pilnībā piekrītu, ka valdība nevar darīt nelegālas lietas, un Moldovas gadījumā mēs nevaram Eh, runāt par vēlēšanu likumu, neņemot vērā plašāko kontekstā situāciju valstī, ņemot vērā to, kā šī valsts pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par praktiski sagūstītu valsti. Es par šiem jautājumiem esmu plaši rakstījis un tos analizējis. Tā būtu mana atbilde un e, situācija Polijā nebūtu nav līdzīga Moldovai. Paldies! Paldies, Kālus kungs! E, paldies par jūsu kritisko vērtējumu. Domāju, ka vairums ko mūsu komitejas locekļu atbalsta jūsu viedokli, un tas atbilst arī mūsu prasībai pēc stingriem nosacījumiem makrofinanciālai palīdzībai kolēģi, te ir pirmā reize šajā periodā, eh, ka mēs runājam par Moldovu bez rumāņu kolēģu darbība, dalības, jo parasti, kad Moldova ir darba kārtībā, vienmēr rumāņi ir ļoti aktīvi, bet tā tas no šorīt. Tas nozīmē, ka mēs runājam par Moldovu bez rumāņu kolēģu klātbūtnes. Tagad mēs pārējām pie šīs nākošās ģeopolitiskās mājiņas un pārējām pie Grūzijas uz desmit minūtēm. Paldies par iespēju izklāstīt jums šo pētījumu un dienestiem, kuri e, palīdzēja e, to sagatavot. 16. gadā nolīgums starp Eiropas Savienību un Gruziju stājās spēkā, Un tas nozīmē e, taiskaitā visaptvarošu tirsniecības nolīgumu un arī nolīgums koncentrējas uz tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesību, pamatbrīvību, mēdīju brīvību, ievērošanu, kā arī ekonom, reformas ekonomikas un finanšu jomā. Pētījuma eh, slēdziens ir, ka valsts saskaras ar sistēmiskiem izaicinājumiem, vienlaicīgi var atzīmēt zināmus pasāk, panākumus. Kopumā runājot par Eiropas Savienības politiku uh, un notikuma attīstību Gruzijā kopš 16. Uh, gadā uh, ziņojumā tie ir iekļauti. Vispirms E, runājot par asociācijas nolīguma e, ieviešanu, ir jārunā par pārvaldību un jautājumiem, kas ir izaicinājumi demokrātijai Gruzijā. E, mēs varam runāt par to, ka valsts vara praktiski ir eh, kļūsi par gūstekni vienas partijas rokās. This, uh, government, uh, because they... Tā kā valdībai tiek izmantotas dažādas spiedienu izdarīšanas metodas. Demokrātiskā pārēja uh, un varas pārēja 12. gadā uh, tiek uzskatīta par Grūzijas demokrātijas sasniegumu, tomēr Valdošā partija ir pierādījusi to, ka demokrātisks vēlēšanas nevienmēr nozīmē veiksmīgu pārēju uz demokrātiju. Institūcijas eh, ir eh, vēl aizvien vājas, un šeit mēs nonākam pie nākošā izaicinājuma, kas ir ļoti vāja pārbaužu un līdzsvaru sistēma. Grūzijā valdošā partija Grūzijas sapnes ir ar vairākumu gan valsts, gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Izpildu varu dominē parlamentu un arī tiesu varas neatkarība ir apšaubāma. Vāja opozīcija padara valdošo partiju vēl spēcīgāku, līdz ar to iedzīvotāji vai nu atturas vai balso par. Uh, partija Grūzijas sapnis. E, e, Grūzijas e, prezidenta vara ir ierobežota, tiek veiktas atsevišķas leģislatīvas izmaiņas, un tagad mums ir jārunā par Grūzijas politiskās sistēmas ahilei papēdi. Uh, aiz visbūtiskākais ir nodrošināt tiesu sistēmas objektīvumu, neatkarību un profesionālismu tiesnešiem, kā arī tiesības uz taisnīgu tiesu. Nopietnas problēmas pastāv divās jomās. Tā ir neatkarīga izmeklēšana un upuru status un tiesības kriminālu uh, procesu laikā. Tiesu vāra tiek pakļaut politiskai ietekmei un to kontrolē dažādas interešu grupas. Visvājākā daļa ir prokuratūra, e, kura tiek pakļauta politiskai ietekmei. E, turklāt Gruzijā tā ir pakļauta Eh, tiesnešu un tieslietu ministru eh, un Tbilisi apelācijas tiesu spiedienam. Mhm. Turklāt tiesnešu iecelšana arī ir problemātiska valstī. Vēl Vienas izaicinājums ir valsts decentralizācija. Tāpat kā iepriekšējā valdība, arī šī nav īstenojusi patiesu decentralizāciju. Gluži otrādi, pagājušajā gadā parlaments pieņēma jaunu pašvaldības kodeksu un samazināja pašvaldības eh, pilsētu skaitu no 12 uz 5 ar iegānstu, ka ir jāstiprina pārvaldības efektivitāte. Ir problēmas ar cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Tad, kad ir runa par eh, minoritātēm, etniskām, reliģiskām, seksuālām un to aizsardzību ir nopietnas uh, grūtības. Nereti izskan naidarunas no politiķu puses, it īpaši valdošā partija bauda pilnīgu nesodāmību. E, Grūzijas e, pareisticīgo baznīca ir e, viņu sabiedrotā, un tas viss veicina Grūzijas sabiedrības radikalizēšanos pret minoritātēm, jo uh, E, Grūzijas sabiedrība tradicionāli pieslīs baznīcai viedoklim. E, tas tā ir kopaina attiecībā uz cilvēktiesībām. E, Tālāk runājot par Viena no lietām, viena no tām attiec uz Azerbaidžānas žurnālistu Afgānu Muhtārlī, kurš tika nolaupīts uh, eh, Bilisi un pēc tam aizvests uz Azerbaidžānu. Eh, un pēc tam tiek uzskatīts, ka šī darbība tiks saskaņota starp Gruzijas un Azerbaidžānas dienestiem. Vēl viena lieta attiecas uz turku skolotāju Mustafu Emre Sabuku kurš tika arestēts pēc Turcijas lēmējiestāžu pieprasījuma. Runājot par masu informācijas līdzekļiem, to brīvība arī ir nopietnas jautājums. Saka Švili valdības laikā tā tika masu mēdī tik tiešā veidā kontrolēti, turpinās šī pati politika, šantāža, iebiedēšana, tas attiec uz eh, Pirvēlī televīzijas gadījumu, tāpat Rustavī divi televīzijas lieta, eh, vai kontrolas īstenošana pār eh, Grūzijas valsts apraides staciju. E, e, Gruzijas demokrātija liela loma ir Gruzijas pareisticīgajai baznīcai. Gruzija ir laicīga valsts tomēr. Gruzijas pareisticīgo baznīca savu ietekmi ir stiprinājusi baznīcas lomas sabiedrības acīs eh, pieaug, tiek aicināt baznīcas pārstāv piedalīties diskusijās par leģislatīvo darbu, un tas piešķir vēl papildus leģitimitāti šai institūcijai. Man ir palikusi tikai pusminūte, kuras laikā es mēģināšu runāt par pozitīvu attīstību runājot par politiskiem procesiem Gruzijā. Mēs runājam, tāpat ir jārunā par tuvināšanos Eiropas Savienībai, kas ir pozitīva ziņa Eiropas Savienības tēls eh, aizvien tiek uzlabots un tiek runāts par tuvināšanās par to, bet es par to pastāstīšu sīkāk, ja jums būs eh, vairāk jautājumu par to. Tagad jautājumu vispirms Sandra Kalniete. Paldies, un eh, vēlreiz lūdzu uzlieciet savas uh, austiņas, es runāšu latviešu valodā. Ārēji izskatās labāk par abām pārējām val, val, asociētajām valstīm reformu ziņā. It kā reformas notiek, it kā demokrātija darbojās. E, taču biedējoši ir valsts pārvaldes un valdošās politiskās partijas saaugšana un Ivanišvilī nesamērīgā ietekme. Gruzijas mērķis ir NATO un Eiropas Savienība. Taču šajās organizācijās ir neiespējami iestāties nozogot valsti by capturing the state. Tomēr arī Gruzijā pie varas esošajiem, tāpēc pie, arī Gruzijā pie varas esošajiem ir jāatcerās, ka patiesi nobriedušā demokrātijā viena vien no būtiskākajām pazīmēm ir varas pozīcijās esošo attieksmi pret opozīciju, pret tiesiskumu. Ar opozīciju ir jārēķinās un tai jābūt iespējai demokrātiski ietekmēt lēmumus un netraucēt pārstāvēt savu vēlētāju intereses. Un šajā ziņā Gruzijā joprojām ir daudz ko pilnveidot. Tas attiecās gan uz opozīcijas partijām, gan neatkarīgiem un valdībai kritiskiem mēdījiem, gan uz tiesu sistēmu. Paldies! Senora Moody, short question. Nākošais runātājs deputāta Moody, īsts jautājums. Jā, paldies, un eh, vēlreiz paldies eh, par ziņojumu, kuru jūs eh, mums sniedzāt. Jā, Gruzija un pārējās valstis, es ar interesi klausījos, kāda ir situācija, un gribētu uh, atkārtot to, ko teica kolēģis Austrēvičus, ka ļoti laba iniciatīva šajā komitejā ir tie dziļumā paraudzieties, detalizēt paraudzieties, kā tiek īstenots asociācijas nolīgumi un kādi ir rezultāti attiecībām tādā veidā e, šajās valstīs, kas attīstās. Protams, ka ir bažas, kas uh, ir uh, izteiktas parlamentā arī par valdību, ka nav pietiekams progress noteiktās jomās, bažas ir par citām jomām. Kad es lasīju jūsu ziņojumus, jūs teicāt, jā, jūs uh, esat paraudzējuši šiem bažām, atzīst arī, ka ir pārmaiņas, kas ir notikušas. Jūs runājat par, piemēram, par uh, prokuratūru, par tiesu sistēmu, par galveno prokuroru darbību, par to, kā tiek atzīts, piemēram, Transparency International darbība, kā ir pret cīņa pret korupciju, kāds ir šis rankings, kā tiek vērtēta korupcija arī Rusijā. Varbūt būtu tiešām ļoti labi paraudzīties tie kon reformu kontekstā arī saistībā ar Moldovu un Venēcijas komisiju, ko saka par to. Un, uh, protams, kā Gruzijas valdība arī ņēmusi vērā uh, Venēcijas uh, komisijas izteiktās bāžas un raugoties uz konstitucionālām reformām. Jā. Protams, kā kritika par Gruzijas valdību. Protams, ka Gruzijas valdība varētu darīt vairāk real, realitātē, bet, eh, jā, bet jūs savā ziņojumā arī uzsverētu pozitīvos aspektus un uh, varbūt, ka palīdzētu vairāk atzīt arī šos pozitīvos aspektus. Paldies! Tagad. Nākamais runātājs Jurekungs. Jā, liels paldies priekšādātājiem. Es eh, vēlētos lūgt sekojošo. Varbūt es varētu runāt vairāk par vienu jautājumu. Gribētu paliet pastāstīt vairāk detaļas par to, ko pareizticīga baznīca, kāda tās darbība, kur tad ir eh, baznīcas radikalizācija, jūs par to runājāt. Baznīca ir svarīga institūcija un ir normāli, kā baznīca. Uh, parādās arī medijos. Lisabonas līgums mums ir uzlīdz zināms noteikumus. Mums ir pienākums eh, veidot regulāru dialogu ar dažādām institūcijām, arī ar baznīcām un ticīgo apvienībām. Vai jūs eh, domājat, varbūt, ka es drusku jau pacēlos uz priekšā un gribu pieminēt arī nākamo punktu, kas attiec uz Ukrainu? Varbūt, ka būtu labi un pareizi, ja Eiropas Savienība ar mūsu pastāvīgo pārstāvniecību vai vēstnieku vai citām institūcijām varētu veidot padziļinātu dialogu ar svarīgām institūcijām, arī reliģiskām institūcijām. Tajās valstīs, kas ir austrum partnerības ietvaros un kandidātu valstīs. Ja šīs eh, ticīgo kopienas, ja viņiem ir tāda sajūta, ka viņi netiek uzklausīti, tad eh, viņi negatīvi raudzīsies uz Eiropas Savienību. Tas nav, šeit nav runa par kaut kādu vēlēšanos, bet vienkārši tās ir pienākums, kas izriet no Lisabonas līguma. Kā jūs domājat, eh, kāda nepieciešama ir dialogam starp Eiropas Savienību un pareizticīgo baznīcu Gruzijā? Varbūt, ka mums vajadzētu arī pareizticīgo baznīcas viedokli ņemt vērā arī mūsu politikā, un tādēļ gribu to pašu jautājumu vēlāk uzdot arī par Ukrainu. Jā, liels paldies mm, Jureka kungam. Šķetin kungs. Jā. Paldies Mihalīdzes kundzē par prezentāciju. Jūs atsaucoties ļoti skaidrus diviem pamatpunktiem. Jūs teicāt, ka Gruzija kopumā izraisa uzticību, bet jūs teicāt, ka tomēr pastāv arī politiskie ieslodzītie. Tāda arī ir Gruzijā. Vai jūs domājat, vai ko jūs domājat, ka pēc tam, kad Gruzijas sapnis nāca pie varas, Eh, kad bija izmeklēšana par 90 uh, eh, oficiālām personām, 14 tika apcietināti arī par Sakašvili kungu, vai jūs run, domājat tieši šo gadījumu, ka jūs gribējāt teikt, ka Grūzijā ir tāda selektīva tieslietu sistēma? Paldies. Jā, paldies. Nākamais kolēģis ir Mihāls Gālērkungs. Jā, paldies. Gribētu fokusēties uz konstitūcija reformām. Un kā jūs vērtētu tā vispārīgi, vai tas viss ir pareizā virzienā? Mans punkts ir tāds, es, eh, es negribētu arī faktiski salīdzināt eh, viens pret vienu Plahotņuku kungu un Ivanašvili kungu tādā veidā, kā viņi rīkojas, bet tā tie ir struktūrāli, kas ir šie puiši fonā, uh, un Švievikungs, un tad viņam atkal viņa pārtīja, tur zināms paralēlis tomēr var novērot ar Moldavu. Kā jau teicu, pašreizējās politikas negrib tā viens pēc vienu salīdzināt, jo Gruzijā tiešām ir daudz labāka situācija un stabilāka situācija, ka jā, par jauno konstitūciju vai jūs vērtētu to kā progresu? vai gan burta ziņā, gan gara ziņā, vai tas viss ir ieviests, kas tur ir noteikts. Man tāds iespējas, ka ja, arī raugoties Venecijas komisijas vērtējumu, ka raugoties uz to, kā tiek ieviests, ieviest jaunie noteikumi, tur ir zinām reakcija un apsvērumi par to, ka ir atšķirīgi viedokļi salīdzinājumā atšķirīgas pieejas salīdzinājumā ar sākotnējo tekstu. Vai jūs to vērtējat kā pozitīvu attīstību? Paldies! Pēdējais kolēģis Saņieca kungs. Jā, jautājums par pareizticīgo baznīcu. Jūs faktiski to kritizējāt, it kā nebūtu pareizi runāt ar pareizticīgo baznīcu, it kā tas nebūtu pareizi uzklausīt eh, ticīgo viedokli. Gribētu jums vienkārši atgādināt, ka šeit Eiropā arī uzklausa LGBTI kustību. Nu jā, vai tad ir baznīcas bezticīgajiem? Nav tāds pīrās vairāk, kas būtu vairāk ideoloģizēts kā Eiropas Savienības. Vecēties būtu Janikungu, viņš nevarēja kļūt par komisāru tikai tādēļ, ka viņš bija katolis ja Eiropas Savienība kritizē ticīgo kopienas, ja tā domā, ka nav pietiekami neitrāli pret valstīm, tas tiešām ir milzīga liekulība. Šeit Eiropas Savienībā naidu sludinātājiem Jā, tiem tiek eh, ļauts eh, izteikties ne tikai tādēļ, ja kāds eh, nav par LGBT, tas bija, piemēram, bija tā ar Korvina Mikas gadījumā šeit Eiros parlamentā. Tagad jums ir iespēja 5 minūtes atbildēt. Jā, tu tiešām būs grūti izdarīt, mēģināšu, jo bija daži līdzīgi jautājumi arī par demokrātiju un respektu pret opozīcijas grupām Protams, tas ir liels izaicinājums Gruzijā, un tas ir tā arī bijis kopš neatkarības laika tādēļ, ka mums ir tāda loģika, ka uzvarētājs iegūst visu. Tas ir tā nacionāli, reģionāli, vietējais līmenis, tā tas darbojas. Un šeit eh, par politiskajiem ieslodzītājiem bija jautājums. Es pieminēju tos, kas ir cietumā, kas, eh, tas ir daļa no iepriekšējās valdības kas bijis apsūdzēti. Es šeit eh, nerunāju vairāk par politiski motivētiem lēmumiem. Tas attiecas arī uz politikām ministriju iekšienē, uz politiku arī attiecībā uz ierēģiem. Tie, kas eh, it kā atbalsta, bet eh, iepriekšējā valdība tika atlaista, nu, Jā, un tur bija arī runa par to, kā tad darbojas ministrijas, kas tās ir tie departamenti un uh, pašvaldības. Tas viss notiek arī vietējā līmenī. Un to es domāju ar tādu selektīvo tiesu sistēmu. Pilnībā piekrīt arī par pozitīvu attīstību. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir bijusi pozitīva attieksme pret Gruziju. Kas mums tagad ir? Mums vajag aizsargāt nevajadzētu tā noslīgt tādā virzienā kā Moldova. Es domāju, ka preventīvi rīkoties ir labāk nekā pēc tam cīnīties ar sakām, negatīvām sakām. Protams, ka Gruzija būtībā ir veiksmes stāsts austrumu partnerības eh, ietvaros. Bet eh, arī šajā partnerībā ir Lukašenko un Alijevs. Tā kā, protams, ka ir vienkārši būt šādā kontekstā par veiksmes stāstu. Jā, protams, tur ir cits jautājums gaidas, iedzīvotāja gaidas, raugoties Eiropas Savienību, un šī frustrācija, raugoties uz to, kā kļūt par dalībvalsti. Tāds izskatās tā, ka Eiropas Savienība dod kredītus attīstībai, lai attīstītos demokrātija, uh, Gruzijā dod šo uzticību, un ja mēs sakam, jā, nu jā, mm, ja mēs esam tik labi, kādēļ tad uh, mums neapbalvo ar uh, dalībvalsts status perspektīvu tad atkal tiek sākts eh, runāt par Krieviju un Eiropas Savienības Krievijas politiku. Man vajadzēja būt pietiekam viediem, lai pateiktu, kādēļ gan nebalvot jūs ar eh, dalībvalstu statusu, tādēļ, ka jums ir reālas problēmas attīstībā. Demokrātijas attīstībā. Es piekrītu jums, protams, ka ir pozitīva attīstība par korupcijas rankingu, kas ir rakstīts avīzēs, tiek atzīts ka valsts ir bijusi veiksmība cīnoties pret korupciju, bet tomēr ir šī korupcija. Un to, protams, ka ir pārāk sarežģīti izmērīt to visu. Tā metodoloģija, ko Transparency International izmanto, tur ir kā uztver iedzīvotāju to, un viņiem m, mm, parasti nav šī reāla informācija. Tad drīzāk ir tā kā tāds darījums starp politiķiem un uzņēmē darbības vidi. Uh, parasti rezultāti tā arī nenokļūst šajos ziņojumos Transparency International. Tur nav viss. Par pareizticīgo baznīcu, protams, tas ir būtisks eh, dalībnieks valstī, spēlētājs. Protams, ka dialogs vienmēr ir labi. Es zinu, ka Eiropas Savienība iesaistās un runā ar pareizticīgo baznīcu kā iestādi. Es zinu, ka delegācijas ir, bija arī. Uh, un eh, parastīdzīgo baznīca apmeklēja Briseli un bija priecīgi par šo iespēju. Daži var no viņiem varbūt mainīja savu viedokli eh, pār Eiropas Savienību un Eiropas Savienību kā institūciju, kā arī par integrācijas procesu Eiropas Savienībā. Bet problēma, kuru šeit saskatu, ir, piemēr, tu, piemēram, bija piemērs Gruzijas valdība mēģināja leģitimēt baznīcu kā dalībnieku politiskajā procesā. Baznīca tika uzaicināta diskutēt par pretdiskriminācijas likumiem, un tā aktīva iebilda. Tur bija aizliegta diskriminācija, kas pamatojās uz uh, seksuālo orientāciju un dzimumu identitāti un um, valdība leģitimēja baznīcas atzinumu šajā jautājumā. Un netiešā veidā veicināja sabiedrības radikalizāciju, jo šajos gadījumos sabiedrība bieži vien ieņēma baznīcas nostāju. Manuprāt, es laikam atbildēju uz uh, uzdotiem jautājumiem. Jā, rā. Lielas paldies. Paldies, un mēs tagad varam pāriet pie trešā pētījuma, kurš attiec uz asociācijas nolīgumu ar Ukrainu. Desmit minūtes jūsu rīcībā vārds mūsu viesim Tjuškam. Paldies, priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Labrīt, un paldies, ka ielūdzāt mani, un vispirms paldies, ka ielūdzāt mani eh, piedalīties šajā kopīgajā uh, darbā, lai vērtētu asociācijas nolīguma ieviešanas progresu, tā skaitā ar Ukrainu. Tagad uh, īsi prezentēšu to, kā es redzu Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas uh, nolīguma ieviešanu. Un, uh, Es arī uh, nolasīšu tekstu, tas ir vienīgais veids, kā ievērot noteikto laiku, un tāpēc nekavējoties sākšu uh, Un sākumā gribētu norādīt uz to, kas ir skaidri redzams, ka um, ir lieta, ko nevar neredzēt, novērtējot eh, ieviešanas progresu un izaicinājums Ukrainas kontekstā. Ukraina patiesībā saskars ar ļoti izaicinošu situāciju attiecībā uz eh, um, stabilizāciju pēc revolūcijas un ir arī ārējie spiedieni. Un uh, tos galvenokārt rāda ne tikai Krīmas uh, eh, okupācija no Krievijas puses, bet arī Krievijas agresija Donbass reģionā un pavisam nesen arī konfrontācijas prakse uh, eh, Azovas jūrā. Līdz ar to Eiropas Savienības Ukrainas asociācijas nolīguma ieviešana un šī te ambiciozā transformācijas darba kārtība šai valstī ir saskārsies ar spiedienu. Uh, no dažādiem sociopolitiskiem, ekonomiskiem un juridiskiem faktoriem, un tomēr ir jāsaka, ka ir būtisks progress daudzās jomās uh, atzīmējams. Izaicinājums tomēr joprojām ir radīt tādu uh, lielāku uh, aktivitāti tajās jomās, kas ir joprojām atpaliekošas, piemēram, saglabāt šo transformatīvo procesu un rezultātu. Mēs fokusējamies uz četriem uh, aspektiem asociācijas nolīguma ieviešanā - institucionālais ietvars, likumdošanas un regulatorā pietuvošanās, DCFTA ieviešana un uh, labas pārvaldības reformas Ukrainā. Pirmkārt, tātad par iestāžu, jeb institucionālo ietvaru asociācijas nolīguma ieviešanā. Uh, Eiropas Savienības un Ukrainas ievieš, eh, asociācijas nolīguma ieviešana, tā skaitā arī pārņemot eh, lielu daļu Eiropas Savienības likumdošanas, eh, kas tagad ir 564 Eiropas Savienības tiesība akti. Tas ir, protams, milzīgs institucionāls izaicinājums, bet tad, kad mēs runājam par iestāžu ietvaru ieviešanas procesā, lielākais uh, izaicinājums Ukrainā tagad vairs nav formālais koordinācijas modelis, kas kopš 2014. gada ir Eiropas uh, un Atlantijas integrācijas dienesta ziņā, bet drīzāk institucionālais un administratīvais, uh, administratīvā kapacitāte, lai ieviestu šo asociēs nolīgumu. Es gribētu šo punktu izskaidrot uh, nedaudz. Tātad šis izaicinājums ir tikai daļa no lielākās problēmas, jo Ukrainā ir neefektīva valsts administrācija un tas tagad ir arī uh, reforma darba kārtībā iekļauts. 2018. gada aprīlī Eiropas Savienība uzsāka EU4 par projektu, lai veidotu atbildīgu, efektīvu un e, e efektīgu uh, valsts administrāciju Ukrainā. Sākot ar uh, šā gada 15. augustu, Eiropas Savienība atvēlēja 15,5 miljonus eiro valsts administrācijas reformai. Un šī uh, finansējuma pieaugums, finanšu palīdzības pieaugums ir rezultāts labam reformu progresam pagājušajā gadā. Pētījumu, um, mērījuma pētījumā 2018. gada jūnijā Sigma programma arī atzīmēja būtisku progresu, reformējot valsts pārvaldi Ukrainā, un tomēr šis progress ir nevienmērīgs. Uh, Ukraina saņēmusi 3 no 5 punktiem Eiropas integrācijas eh, uzdevumu ieviešanā, 1 no 5 punktiem tā saņēma par institucionālo kapacitāti valdībā, lai pietuvinātu nacionālo likumdošanu Eiropas Savienības akī. Um, šeit ir dažādi iemesli, uh, galvenokārt te ir uh, ļoti lēnais pietuvināšanas process un arī kavēšanās uh, tulkojot akī, aktus. Uh, Un uh, saprotams ir tas, ka šis vispārējais uh, institucionālais ietvars asociācijas nolīguma ielu ieviešanā, uh, tur ir trūkuma arī tāpēc, ka um, valsts pārvaldes iestādes nestrādā efektīvi un arī nepietiekama uzticība no sabiedrības. Sabiedrības uzticība, un šeit es runāju par 30,8% 13,8% uzticības līmeni, un tas arī ietekmē e, to, ka nav atbalsts šīm nepopulārajām reformām, un nav arī uzticības e, parlamentārajai un tiesu sistēmai. Un tagad es gribētu pāriet pie otrā punkta, kas ir likumdošanas tuvināšana un likumdošanas piemērošana. Tuvināšanas process ir diezgan e, labā tempā, neoptimālā. optimālā Un šī te tuvināšana ir uh, grūts uzdevums politiskajai un uh, juridiskajai sistēmai. Um, progress ir uh, atzīmējams divās jomās - tirzniecības barjeru novērkšana, jo īpaši attiecībā uz ietver likumdošanu un ergoefektivitāte ēkās, kas uh, ir uh, arī tāpēc, ka vietējās iesaistītās puses ir ļoti interesētas šajā jautājumā. Uh, un uh, valsts iepirkuma joma arī var uh, uzskatīt par veiksmīgu. Un tomēr joprojām ir izaicinājumi sanitārajā un fitosanitārajā jomā, uh, nodokļos, uzņēmumu likumdošanā. Un joprojām ir jomas, kas ir ar trūkumiem - muita, enerģijas sektors un vide un transports. Uh, Un e, satraucoši tas, ka muitas dienesti joprojām ir vēl viskorumpētākajā uh, dienesti valstī. Un kontrabandas apjoms ir apmēram um, 150 miljārdi uh, grīvnu, kas ir apmēram 4 um, miljārdi eiro. Un Zudoča Caitonga vēlēš, ka tie ir apmēram 5 miljārdi eiro kas aiziet garām Ukrainas budžetam dēļ koruptīvās prakses, kas eh, ir muitas eh, operācijās. Un es gribētu tagad pāris vārds pateikt par DCFTA ieviešanu un progresu, kas tur ir vērojams. Divpusējā Eiropas Savienības un Ukrainas tirzniecība būtiski ir pieaugusi no 2016. gada sākuma līdz 2018. gada sākumam. Eiropas Savienība tagad ir Ukrainas uh, lielākais tirzniecības partners, aizstājot Krieviju. Un ar šo te tirzniecības plūsmu, kas tagad eh, ir vairāk uz Eiropas pusi, un Eiropas Savienība līdz ar to kļūst par svarīgāko um, uh, Ukrainas um, tirzniecības partneri, ir atzīmējams tāds mērens, kādai eh, IKP izaugums 2% eh, šai valstī. Un uh, ekonomika ne tikai stabilizējusies, bet ir, bet ir redzams arī tādas uh, uzlabojuma pazīmes. Uh, Šī tendence turpinājās arī 2017. gadā. Ukrainas eksports uz Eiropas Savienību pieauga par 30% un sasniedza 17,5 eh, miljārdus ASV dolāru, kas ir augstākais eh, skaitlis kopš 2012. gada, kas bija pirms Ukrainas teritorijas okupācijas. Ukrainas um, eksporta intensifikācija uz Eiropas Savienību um, tomēr arī ietekmē viņu uh, tarifu kvotu izmantošanu. Šeit es runāju par lauksaimniecības ražojumiem galvenokārt. Rezultātā ir jāintensificē Eiropas Savienības un Ukrainas dialogs par uh, eh, TRQ um, un jārunā par to publiski, jāinformē sabiedrība. Tālāk par um, labas pārvaldības reformām. Ukraina sasniedz labus rezultātus un uzlabo situāciju, un tomēr reformas ir tādā mērenā tempā. Un, uh, ir arī jomas, kurās vēl situācija nav neatgriezeniska. Dažas no reformām, kā piemēram pretkorupcijas un tieslietu reforma, varētu būt tādas īslaidzīgas un rezultāti varētu nebūt noturīgi līdz pat 2019. gada parlamentārajām un prezidenta vēlēšanām. Ārējais institucionālais un politiskais atbalsts šeit ir izšķirīgi svarīgs. Uh, Um, un arī ir svarīgi, svarīgi tas, jo īpaši tāpēc, ka sabiedrības uzticība valsts iestādēm ir ļoti zēma. Tālāk es gribētu parunāt vairāk par uh, monitoringu un vērtēšanu. Kā jau iepriekš minēju, es Ukrainas asociācijas ielī, nolīguma ieviešana saskars ar dažādiem spiedieniem, sociāli, politiski un juridiski faktori šeit ir mīnāmi. Uh, monitērējot un novērtējot ieviešanas progresu, nedrīkstētu aizmirst šos faktorus. Tāds pragmatiskākas pieejas izmantošana, runājot par reformām Eiro, Ukrainā un asociācijas nolīgumu ieviešanu, būtu jāizmanto gan Briselē, gan Kijevā. Un nevajadzētu izvirzīt pārāk lielas cerības no abām pusēm. Uh, Tātad varam secināt, ka Ukrainas transformācijas process ir ilgspējīgs, pat ja tas nav neatgriezenisks, un uh, tam vajadzētu būt arī turpmāk prioritātei uh, lēmumu pieņēmējai Briselē un Kijevā turpmākajā pusotrā gadā. Ir uh, arī prasība no tautas puses. Uh, Uh, šādā veidā attīstīt politiku. Saskaņā ar pēdējām aptaujām 2018. gada augustā 66% Ukraiņu uztic Eiropas Savienībai un 70% Ukrainas iedzīvotāju Eiropas integrāciju uh, skata kā um, instrumentu, lai nodrošinātu politisko stabilitāti un drošību valstī. Paldies par uh, uzmanību un tagad esmu gatavs uzklausīt jūs jautājumus. Paldies, uh, Juska kungs. Un tagad uh, dosim vārdus, vārdu runātājiem. Pirmais Gāler kungs, lūdzu. Yes, uh, uh... Jā, liels paldies par šo pārskatu. Neteikšu. Tātad es gribētu teikt, ka um, lielā mērā piekrītu jūsu teiktajam, kas attiecas uz uh, kapacitāti um, paralēli risināt uh, visus šos milzīgos izaicinājumus. Kāds būtu jūsu ieteikums? Kur jūsuprāt varētu um, būt šī te galvenā koordinācijas funkcija, kur to izvietot? Es redzu, ka uh, turpinās reformas, bet, kā lai saka, tas nenotiek pietiekam koordināti un nav pietiekam komunikācija starp visiem, kam ir jādara savs darbs, visi dara savu darbu, bet nav pietiekamas sadarbības. Vai jūs to arī redzat kā tādu lielu izaicinājumu? Kur jūs uh, domājat, ka vajadzētu būt šai galvenajai uh, koordinācijas funkcijai, vai tam būtu jābūt prezidentu birojām vai premjeram? Tie ir tie divi eh, varianti, kas, manuprāt, ir tā uh, labākie. Un tagad par muitu, jā, jūs arī runājāt par šo te rakstu Zudoča Caitung, Vācijas avīzē šajā, un lielākā problēma ir tā, ka iet garām šie ieņēmumi, valsts budžetam, jo, jo uh, tur tiek nozakt līdzekļi, uh, kas ir būtībā valsts līdzekļi. Kas tie ir par cilvēkiem? Vai jūs esat arī papētījuši, identificējuši, kur tas viss uh, sākas? Vai tur ir tāda saskaņota rīcība? Proti, ka viens uh, strādā vienā robežu pārējais punktā un cits kaut kur citur. Kā tas funkcionē? Kaut gan tas visiem ir zināms, ka šī sistēma uh, Eh, var eh, turpināties, kā tas var turpināties un kā to var atrisināt, jeb novērst. Paldies! Mēs paldies! Tagad Kalnietes kundze. Thank you. I, I would... Paldies! Es eh, pievienojos tam, ko teica jau Maikls Gālers, bet es runāšu latviešu valodā. Lūdzu, uzlieciet austiņas. Kuras daļa ir okupēta un kurā joprojām turpinās karš taču karš nevar kalpot par attaisnojumu, aiz kur slēpt politiskās varas un šaura biznesa interešu ciešās saites, koruptus lēmumus par labu šādām interesēm un iecietību pret korupciju savējo vidū. Uh, savā ziņojumā jūs ļoti pareizi uzsvērāt, ka tiesiskais ietvers korupcijas apkarošanai vēl ar vienu ir nepietiekams, uh, Decentralizācijas reforma nav pabeigta, privatizācija stagnē un atrodas oligarhu kontrolē. Un pašreizējā tiesa sistēma Ukrainā joprojām ir neefektīva, korumpēta un politiski atkarīga. Tāpēc es uzskatu par savu pienākumu brīdināt, ka Ukraiņu tautas pacietības mērs nav neierobežots. Pat ja Eiropas Savienībai uzticās 70% Ukraiņu, tad tas nenozīmē, kā arī valdība baud šādu uzticību, un Ukrainas prezidentam, valdībai un radai ir vēsturiska atbildība līdz vēlēšanām atlikušajā laikā rīkoties tā, lai nākošo vēlēšanu rezultātā tautas vilšanās un dusmas par esošās varas korupciju nepavērtu ceļu hausam, kas varētu mainīt Ukrainas eiropeisko izvēli. Paldies! Muchas gracias, senor Tanok. Paldies, tagad Tanok kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka tagad karjeras noslēgumā tuvojas Brexits, un man kā politiķim Eiropas Savienībā karjera noslēgsies. Es uh, gribu atgādināt, ka es 2002. gadā rakstīju rakstu, sakot, ka Eiropas eh, Savienības perspektīva Ukrainai ir. Uh, Un man toreiz uzskatīja par traku, bet man ir prieks, ka vairāk kā desmit gadus vēlāk 70% Ukrainas iedzīvotāji man piekrīt un uzticas Eiropas Savienībai. Un, uh, redz to kā savu nākotni. Man īpaši priecē šī statistika, ka Eiropas Savienība ir aizstājusi Krieviju kā e, Ukrainas galveno tirzniecības partneri. Fotīgas kundze gribēja šodien arī šeit būt klāt. Viņa atvainojas, ka nevarēja tomēr, un es atbalstu šo iniciatīvu runāt par šiem trim um, galvenajām austrumpartnerības valstīm, bet, protams, Ukraina ir e, šīs e, kroņa dārgakmens, jo tā ir liela valsts un nozīmīga valsts pasaulē, un joprojām joprojām eh, saskars ar milzību uh, ekonomisku un politisko slogu, uh, jo ir šī te Krīmas okupācija un Donbasā ir šis konflikts, kas nav tāds iesaldēts konflikts. Un tagad par uh, muitu. Ir šī statistika, man jau vienmēr likās, ka tur ir milzīga korupcija un ir tiešām pārsteidzoši, cik daudz oligārhu ir ar muitu bijuši saistīti. Uh, Un tagad mūsu ziņojumā ir runa par uh, to, ka ir jātīra no oligarhiem. Uh, um, Ukraina, runājot arī par privatizāciju, decentralizāciju, un galvenais ir korupcijas apkarošanas jautājums. Cik lielā mērā, Toškas kungs, jūs uh, vērtējat, ka uh, pretkorupcijas tiesas izveide, kas, ja nemaldos, notiks nākamgad, uh, lai aizstātu uh, Um, um, pretkorupcijas bīroju un ieviestu uh, vajadzīgo darbu, kas arī jau dara labu darbu, vai tas būtu solis pareizajā virzienā un cik lielā mērā šī tiesa varētu funkcionēt, uh, jo korupcija ir galvenā problēma, uh, ir nelīdzsvars valsts resursu uh, sadals līdzsvarā un Ukrainā tā joprojām ir milzīga problēma. Paldies, Tānoka kungs. Austravīčies kungs lūdzu tagad. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, ekspertiem, eh, kas strādāja pie šī Ukrainas dokumenta. Tas tiešām ir lielisks pētījums, to mēs varēsim izmantot, daudz politiķu to varēs izmantot. Tie eksperti, kas bija iesaistīti reformu procesā Ukrainā, arī un nevalstiskās organizācijas, būtu labi, ja šo pētījumu varētu iztūkot Ukraiņu valodā arī, arī rumāņu un eh, grūzīņu valodā šos pētījumus varētu iztūkot. Uh, Man ir jautājums, vai jums ir uh, viedoklis par uh, to, cik efektīvas ir Eiropas Savienības atbalsta programmas? Jo tādu nav mazums, ir sektorālais atbalsts. Mums ir uh, lieliska komanda. Pēters Vāgners ir atbildīgais un uh, Es eh, ļoti novērtēju šos pūliņus, bet raugoties uz gala rezultātiem, uz vietas, jo īpaši sektoros, nozerēs, kādi nozaru rezultāti ir sasniegt vai ir sasniegts gaidītais. Un otrkārt, bija nosacījumi, eh, kas tika uzlikti eh, Ukrainai, jo īpaši attiecībā uz korupcijas apkarošanu 2017. gada laikā visu laiku bija debatas un dialogs ar Ukrainas iestādēm, kas noveda pat pie uh, zināmas makrofinansāla atbalsta izmaksāšanas apturēšanas. Cik lielā mērā politiskās elites uh, Ukrainā saprata šo vēstījumu un arī uh, cik daudz sabiedrība to saprata? Paldies, pēdējais runātājs būs kolēģis Šafhauzers. Paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos par visiem trim dosjē ar jautājumiem attiecībā uz katru no trim valstīm. Trīs, um, pirmkārt, bankrotējušas neveiksmīgas valstis. Uh, Visās valstīs ir secesionistu te teritorija, Moldovā tā ir Piedņestrā, Gruzijā Abhāzija Osetija un Krī, eh, Ukrainā ir Krīma Donbass. Trīs neveiksmīgas valstis, kurās, kuras ir saistītas ar Krieviju ilgu laiku, kopš 1820. Eh, eh, gada Gruzija, Moldova un Ukraina kopš 9. gadsimta. Ikvienā valstī ir pro-eiropeisti, pro un, un Krieviju atbalstošie, bet tas būs saistāms ar manu nākošo jautājumu. Trīs korumpētas valstis ar Moldovu viss ir skaidrs. Eh, miljards pazūd, Ukrainā tāpat 5 miljardi pazūd vēl vairāk, un tomēr Eiropas Savienība turpina ar prieku eh, nosūtīt naudu šiem mafiozajiem tīkliem. Lūk, trīs korumpētas un neveiksmīgas bankrotējušas valstis. Otrais konstatējums - moralizējošā eh, mūsu ārpolitika jau ir pilnīgi sevi smēlusi. Eh, Eh, nav pietiekami veicināt tiesiskumu, tad, kad mēs redzam mūsu politikas faktus Moldovā, Ukrainā, ar korumpētām amatpersonām, kuras tika atbalstītas. Moldovā šodien Eiropas Savienība saka, jā, varbūt vajadzēja nevai. Nevajadzēja atbalstīt pilnībā korumpētu pro-eiropieti, tā kā ir uh, prokrievisks prezidents, bet Ukrainā mēs turpinām nosūtīt naudu korumpētām personām, un šī naudiņa pazūd. Cet, trešās pārdomas - mūsu politikas nekonsekvence Donbasā. Mēs runājam par militāro agresiju aneksiju lai tā būtu, tas, ka, tur, tas ir pretrunā ar Minskas nolīgumu. Tā tad mums ir politika, pretru, kas ir pretrunā ar Minskas nolīgumu. Bet e, Grozijā šī secesija netiek tā uzskatīta. Savukārt, Moldovā mēs esam pret referendumu, ku, kurā bija 90% atbalstu pie, pieģestrai mūsu politikas nekonsekvenci. Un tas viss, atvainojiet priekšsēdētājs, beidz uzstāšanos, tas viss tāpēc, ka nav ģeopolitiskas pieejas. Ģeopolitiska pieeja bija. Uh, austrumu un rietumu Eiropu eh, nevis sašķelt, bet eh, tās apvienot lielākā vienotībā. Eiropa ir cietusi neveiksmi. Paldies, Šafhauser kungs, un mēs varam pāriet pie atbildēm. 5 minūtes jums. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Esmu nobažījies, vai es visu ar eh, tikšu, tikšu galā ar visiem jautājumiem atvēlētajā laikā, bet es sākšu ar jautājumiem tādā kārtībā, kā tie tika uzdoti. Pirmkārt, paldies Gāler kungam par viņa sniegto ieskatu ziņojumu tekstā. Jautājums bija par to, uz ko ir jākoncentrējas koordinācijas darbā. Manuprāt, jūs jau pats atbildējāt, tas ir jādara premjerministram un valdības birojam Eiropas uh, uh, un Ziemeļatlantijas integrācijai. Un to atbalsta ievērojama Ukrainas iedzīvotāju daļā. Turklāt ciešā sadarbībā ar Eiropas Savienības delegāciju Ukrainā Valdība ir uzsākusi plašu komunikācijas kampaņu, un ļoti daudz šajā sakarā notiek, ne tikai lai eh, komunicētu par Eiropas Savienības politiku Ukrainā, eh, kas ļoti bieži paliek ēnā. Statistika rāda, ka 70% Ukrainas iedzīvotāju eh, nav lietas kursā par Eiropas Savienības sniegto atbalstu Ukrainai, ne arī pār uh, eh, daudziem citiem jautājumiem. Tāpat tie būtu pūliņi nedaudz grozīts politikas ciklu Ukrainā, iekļaujot uh, divu virzienu politisko komunikāciju, uh, lai varētu uzklausīt iedzīvotājus, konsultēties ar tiem pirms lēmumu pieņemšanas. Tāpat tas dotu arī iemeslu komunicēt pār apsvērumiem un iemesliem. Šie divi būtiskie uzdevumi tiek īstenoti sadarboti, sadarbībā ar valdību un integrācijas biroju. Nākošais jautājums. Kas notiek ar uh, eh, 5 miljārdu zaudējumiem, kā tas tiek aprēķinots? Eirostat uh, statistika un oficiālā Ukrainas statistikas pārvaldes dati. Un atlikums ir 5 miljārdi eiro, kas ir zuduši, vai tas būtu Odesā vai citās, vai citā veidā pār sauszemes robežām starp Ukrainu un Eiropas Savienības dalībvalstīm. Varbūt šis jautājums ir rūpīgāk jāskata robežu apsardzībai. Nākošais jautājums. To uzdev Sandra Kalnieti. Kas attiecas pamatā uz šobrīd Ukrainā? Ieslodzītajām personām, kur mēs redzam pašreizējā režīma eh, centienus pašsaglabāties. Tas arī tiek atspoguļots eh, aplēsēs, ko eh, tautas uzticībai prezidentam. Tāpat Mums ir gr grūtības ar pretkorupcijas eh, tiesas izveidi. Tad, kad tā spēs darboties, tāds tā vairāk varēs izmeklēt esošajās politiskajās struktūrās. Un Šeit mēs saskaramies ar divām diametriski pretējām darba kārtībām vienlaicīgi. Nākošais jautājums attiecās uz eh, Ukrainas Eiropas nākotni. Iedzīvotāji ir eiropeiski noskaņoti, un tas tiek atspoguļots ne tikai pēdējās aptaujās, bet arī tajā, ka valsts eh, režīms kļūs demokrātiskāks. Ukrainas prezidents piedāvāja veidot kā konstitucionālu principu valsts Eiropas un uh, Atlantijas integrāciju, kas ir pozitīva zīme, bet iedzīvotēm ir jāapzinās, kā šīs brīvības viņiem netiks atņemtas turpmāk. Tālāk runājot par. Antikorupcijas tiesu un tās izveidi, atbildes šeit var būt dažādas. Atsevišķi eksperti uzskata, ka tiesa varēs sākt darboties jau šogad, citi uzskata, ka jāgaida nākošais vēlēšana cikls 19. gadā. Es varu tikai atbildēt, ka et, procedūra norit ar tiesnešu atlasi, tā ir uzsākta 2. augustā, un, ja nekļūdos, tad 15. septembrī tiek piedāvāts starptautiskajām interesētām eh, pusēm piedāvāt savas kandidatūras, bet nav zināms, cik ilgs laiks paies līdz galīgajai tiesas izveidēji, un skaidrs, ka nevien esošie 600 izskatīšanā esošie, esošās lietas, uh, var tikt eh, atrisināts īsā laikā. Manā rīcībā nav pietiekoši daudz laika, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, bet es aicinu jūs detalizēti iepazīties ar ziņojumu, kurā ir ļoti daudz atbildes iekļautas. Paldies visiem trim runātājiem! Mē, mūsu uh, E, diskusijā izņēma par pusstundu vairāk nekā paredzēts, bet tā bija ļoti interesanta deputātiem. Paldies! Continuamos, ¿no? Continuamos. Well, speaking in Spanish. Eh, Turpinām mm, sēdes runāšu spāņu valodā. Mēs tagad skatīsim ziņojumu projektu, ko ir sagatavojis kolēģis Austrēvičus pār asociācijas nolīgumu īstenošanu starp Eiropas Savienību un Moldovu. Atzīmēšu, ka Pagājušā mēnesī Strasbūrā tika pieņemta rezolūcija pēc eh, ziņojumiem no Moldovas, tāpat arī tika informēts eh, prezidents un premjers. Mēs uzskatām, ka kopš eh, tā laika progress ir panākts neliels un ka tas nevieš mūsos pārliecību, ka viss norit kā nākas. Turklāt tuvojas parlamenta vēlēšanas, bet tagad bez lielas kavēšanās es došu vārdu referentam Austrievičus. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, dāmas un kungi! Ar lielu prieku jums prezentēju ziņojumu projektu par Moldovu eh, un asociācijas nolīgumu īstenošanu Četrus gadus pēc tam, kad Moldova parakstīja asociācijas nolīgumu un sāka īstenot būtiskākas ekonomiskas un politiskas reformas, mēs saskaramies ar to, to ka jāizvērtē asociācijas nolīguma īstenošana. Mums ir jāatzīmē pozitīvas tendences tādās jomās kā finanses un bankas pieaugums divpusējā tirdzniecībā un labāki biznesa noteikumi. Tomēr atsevišķos, atsevišķos gadījumos demokrātijas standartu ziņā, tiesiskumā, mēdī brīvībā, pilsoniskā sabiedrībā, attīstība E, nav bijusi pozitīvā. Ziņojuma e, slēdziens ir tāds, kā reformu rezultāts šobrīd ir vērtējams kā neapmierinošs. E, tā kā Eiropas Savienība un Moldova ir partneri, mums ir skaidri jānorāda, kurās jomās mēs sagaidām straujāku attīstību un nesam apmierināti ar esošajiem sasniegumiem. Pagājušā gada vēlēšana likums, e, kurš izpelnījās kritika no Venecijas komisijas, ir klupšanas akmens ceļā uz taisnīgām vēlēšanām. Tiesu sistēmas reforma tiesvaras neatkarība, tiesiskums, cīņa pret korupciju ir jāpātrina un ir jāturpina. Un tāpēc nesenais lēmums atcelts Kišiņevas pilsētas galveno amatu vieš lielas bažas daudzās rietumvalstu institūcijās, tā skaitā Eiropas Savienībā. Tāpat mēs redzam, ka aizvien mazāk telpas tiek atvēlēts Moldovā pilsoniskajai sabiedrībai. Turklāt nesenā nodokļu reforma par kapitāla amnestiju un nodokļu iniciatīvām ir rūpīgi jāanalizē. Jo Tas var mazināt Moldovas spēju cīnīties pret naudas atmazgāšanu un korupciju. Un, darbie kolēģi, Pēc viss sacītājas uzskatu, ka Eiropas Savienībai makrofinanciālās palīdzības jomā ir jāpiemēro nosacījumi, un jebkuras turpmākās izmaksas var notikt tikai pēc februāra parlamenta vēlēšanām, kas ir paredzētas nākošajā gadā, ar nosacījumu, ka tās norit saskaņā ar starptautiskā dzītiem standartiem. Līdz tam Mums ir jāturpina uzturēt mūsu ļoti būtiskais dialogs ar Moldovas pilsonisko sabiedrību, ar tās lēmēju iestādēm, lai garantētu pilnīgu sapratni un gatavību sadarbībai nākotnē, kurai ir jābūt efektīvākai un vairāk koncentrētai uz rezultātiem. Priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties apvēt sekretariātam un kolēģim Ģulijānam par lielo atbalstu šī ziņojuma sagatavošanā. Tāpat es gaidu jūsu komentārus un ieteikumus, lai sagatavotu ziņojumu galīgo tekstu. Tāpat es ceru, ka mūsu starpā notiks turpmākas diskusijas par Moldovu, jo tas ir vienīgais veids, kā. Ka palikt drošiem uzticamiem partneriem. Paldies! Thank you very much. Paldies, Saustrevičs kungs. Un tagad mēs dosim vārdu komisijas viesiem. Atvainojiet, mēs vispirms uzklausīsim deputātus. Vispirms Gālērkungs. Yes, thank you. Um... Jā, paldies. Es eh, no ēna referētē Kovačeva eh, kunga nosiešu atzinumu. Viņš atvainojas, ka nevar šeit šodien būt klāt. Viņš gribētu teikt paldies eh, Austrievičus kungam par viņa labo darbu pie šī visapsverošā ziņojuma, kas pārstāv galvenos punktus, bažu punktus par ieviešanu asociācijas nolīgumam ar Moldovu. Uh, Varā nekā vienā gadījumā jau ir eh, pēdējos mēnešos eh, ir bijusi šāda apspriede. Un eh, no 2018. gada jūnija līdz pretrunīgajai vēlēšana reformai tas jāraukās Venecijas komisijas ieteikumu perspektīvā, un šeit galvenokārt ir simptomi par demokrātisko principu eroziju, kas notiek pēdējā laikā valstī šī selektīvā tieslietu sistēma ir. Un uh, tieslietu sistēmas iekšanas politiskos procesos tas arī vēršas pret uh, tiesiskumu valstī. Mediju brīvība tiek uh, traucēta. Uh, un uh, tiek traucēts uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvu darbs. Ņemot vērā to visu, demokrātiskai principu un tiesu vārā mediju plurālismas un pilsoniskā sabiedrība ir ļoti lielā. Uh, nav tāda situācija, kāda prasa Eiropas Savienība, nav tādas vērtības, un uh, tas, protams, arī traucē asociēties noliekumu ar Moldovu. Pārkāpumus nevar pieņemt. Tādēļ Un vēlos šeit to atkārtot, ka šis parlaments savas rezolūcijas jau to ir teicis. Eh, nu, var runāt politisko krīzi 2018. gada jūlija, un uh, visas uh, eh, maksājumas uh, vajadzētu turpināt tikai tad, ja visas vēlēšana notiekumi tiks, uh, notikums tiks ņemt vērā starptautiskie standārti. Moldāvijas valdība apliecina mums, ka tā ir pozitīva nodomi, lai uzlabotu situāciju valstī. Tomēr, lai ar panākumiem turpinātu dialogus ar Eiropas Savienību Moldovu un lai uzlabotu dzīvi Moldovas iedzīvotājiem. Ir pienācis laiks Moldovas valdībai rīkoties, lai to panāktu. Un tādēļ mēs gadām pasākumus, un lai tas tiktu arī izpildīts. Ne tikai vārdos, bet arī darbos. Paldies Gāler kungam, Flekensteina kungs. priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Arī no mūsu puses vispirms eh, paldies referentam par eh, viņa veikto darbu. Daudzos punktos mēs pilnībā piekrītam. Ir tīpaši runa par to, kā Kišiņevs eh, mērs, ievēlētais mērs, tika atsaukts. Tas ir pilnīgi acīm redzami, kā lietas nav kārtībā. Ir arī pareizi, ka tika pieminēts kur ir pozitīvi soļi panākti. Tādēļ, manuprāt, nebūs grūti šeit panākt kompromisu, bet tomēr ir trīs lietas, kas mūsos vieš bažas. Pirmā, Venēcijas komisija nav pāvests, un es neesmu katolis. Ir pareizi, ka Venēcijas komisija saka, Kādi standarti ir jāievēro? Kādi procedūras, kādas procedūras, kā ir jāpanāk kompromiss? Bet tā nevar noteikt, kādai valstī jābūt eh, vērēšanu sistēmai. To es nevar, nevarētu atbalstīt, ka tā to varētu noteikt. Otrais punkts, jūs zināt, ka mēs vēl plenārsēdē nesam lēmuši par to, kā vajadzētu apstādināt finansējumu, bet ja to dara, tad to patiešām ir jādara pareizi. Un nevis pa pakaļ durvīm atkal noteiktu pilsoniskās sabiedrības daļu vismaz līdz vēlēšanām atbalstīt finansētu. Tad mums vajadzētu pateikt, nē, nu nav finansējuma, nav un viss ja mēs to sasaistām ar vēlēšanu datumu un negribu tagad neko ļaunu šeit apgalvot, ka būs demokrātisks rezultāts, ka tad būs tīras vēlēšanas, tīra vēlēšana procedūra. To vajadzētu prasīt, jo liels vairākums parlamentā arī to atbalstītu, bet nevarētu būt tā, mūsuprāt, nevarētu būt tā, ka no maksājumu boikota tiek uh, da, izdarīt izņēmumu atsevišķas personas, kas tomēr saņēma tu, um, naudu, jo mēs jau ne, nevēlamies netieši vēlēšanu finansiālu atbalstu pa NVO ceļu. Un pēdējais punkts tāds vairāk vispārīgs. Es pat nezinu, vai mēs ar šo ziņojumu to vispār varam atrisināt. Jo konkrētāk mēs izvirzām prasības mūsu partneriem, jo vairāk viņi arī ir spējīgi to izpildīt, ja viņi vēlas to pildīt. Tā ir problēma, kas mums atkal un atkal parādās, ka runa ir arī par paplašināšanas procesu, piemēram, Rietumbalkānos, ka mēs kaut kādu principu izvirzām, bet neko nepasakām par to, kad tas ir izpildīts un kad nav izpildīts. Un, manuprāt, šeit, šajā konkrētajā punktā, mēs nevarēsim to atrisināt visiem, bet par to mums vajadzētu tomēr kaut kādu padiskutēt šeit, vēl, kad būs tāda iespēja. Paldies, Lekanštēn kungs! Un tagad vārds kolēģim Helmutam Šalcam. Paldies, priekšādātā. Es arī vēlos eh, sirsnīgi pateikties eh, referentam par eh, dokumentu sagatavošanu. Arī es gribu teikt, ka es vairākas jautājumu šeit atbalstu. Jūnijā jau rezolūcijā mēs daudz ko vismaz līdzīgi vērtējām, raugoties uz ļoti sarežģīto politisko un juridisko situāciju valstī. It īpaši raugoties uz tiesu sistēmu reformu. Un uh, pēdējo komentāru no kolēģi, kolēģi Frekensteina kunga gribētu šeit atgādināt. Mums jābūt konkrētiem. Un es mēģināšu arī šeit dažus um, grozījumus attiecīgi iesniegt. Arī jautājumu par uh, to, ka vajadzētu noskaidrot banku skandāla atrisināšanas atlikšanu nemitīgo, par jautājumu par nemitīgo naudas atmazgāšanu. Mums vajadzētu skaidri pateikt, kurš, kuram tur kas jādara konkrēti, un sabiedrībā, Moldāvis, Moldāvis sabiedrībā vajadzētu sniegt ar iespēju viņiem pašiem demokrātisko līdzdalību, mainot šo situāciju uz demokrātijas pusi, un eh, vienlaikus arī neatkarību stiprinot un tradicionālu varu sadalījumu atbalstot, visu, lai viņi varētu paši īstenot tad šo varu sadalījumu starp valsti, tiesu varu un uh, ekonomiku bet šī visa oligārhu sasaistīšana, šī struktūra tā ir jāizbeidz. Tikko kā pasaules uh, eh, nevienlīdzības ziņojumā ir uh, parādīts, un man diemžēl jāiet arī uz Intas uh, komiteju, bet gribētu teikt, ka tas ir arī par Ukrainu un Gruziju tas tētas. Šī nevienlīdzība arvien pieaug. Un ja tas pieaug, tad arī korupcijas jautājums vienmēr parādās un parādās. Un šeit mums kaut kas ir jāsasniedz. Arī risināt jautājumu, kā Eiropas Savienībā savu konkrēto politiku ir jāveido ekonomikā, politikā un uh, sabiedrībā. Arī sadarboties ar NVO. Šādā virzienā es ceru, ka šo ziņojumu varēs konkretizēt, iesniegt un uh, sniegt ieguldījumu, ka turpmākajā asociācijas eh, virzībā varētu tikt sasniegti pārskatāmā laikā labi rezultāti. Paldies Šauca kungam. Un uh, tagad uh, nākamais runātājs uh, ir. Uh, Andrikienas kundze. Gribētu atsaukties uz uh, tikai vienu teikumu uz iepriekšējo daļu mūsu sanāksmē, kas klausējos dažiem uh, deputātiem. Uh, varu teikt, uh, ka nu, šādi draugi tiešām jāsaka, ka tikai atliek pabrēnīties. Šajā eh, eh, komitejā bija arī delegāciju aprīļa sākumā Moldovā un Ukrainā, un es vadīju vienu no šīm eh, komisijām un fokusējās šis asociētais nolīgums abās valstīs Moldovā un Ukrainā. Daži, tādēļ man ir dažas piezīmes par šo ziņojumu projektu. Es gribētu teikt paldies Petram Austrēvičus par izcilo projektu ziņu projektu par uh, Eiropas Savienības atstādīt noliekumu ar Moldovu, tā ieviešanu, ieviešana šim noliekumam un šī brīvā tirdzniecības noliekuma vispārīgam brīvā tirdzniecības noliekuma jau ir devis zināms rezultātus, ir uzlabojies banku sektors, uh, tirzniecības sektors un divpusējā tirzniecība, bet tomēr eh, atzīstot šo soļus, ko jau es pērus modēju, tomēr būtu izšķirīgi, ka reformas, kas ir uzsāktas 2016. gadā, tiktu turpinātas un tiktu ieviestas. Ir īpaši tas ir svarīgi, ka modeļi pilnībā ieviest politiskos nosacījumus, kas ir saistīti ar eh, efektīvas demokrātiska mehānisma ieviešanu, ieskaitot arī daudz pusēju parlamentu sistēmu, tiesiskumu un uh, respektu cilvēktiesību ievērošanu, un tās ir nosacījumi, lai saņemtu makrofinansālo palīdzību, jo žēl, ka Moldova vēl nav bijusi spēka ieviest eh, šīs, eh, nu, šos noteikumus, kas eh, tādēļ tika pārtraukts MFA palīdzība 400 miljoniem eiro, e, eiro. Tādēļ ļoti žēl, ka vēlēšana reforma, kas ieviesta Moldovā, neatbilst EDSO un ODHR un Venecijas komisijas ieteikumiem atbalstu, ziņot referentu, ka jebkāda iniciatīvas nākotnē to vajadzētu nodrošināt tikai, lai būtu nodrošināta demokrātiska parlamenta vēlēšanas, lai tas atbilstu starptautiskā citiem standartiem. Un noslēgumā svarīga joma e, reformās. E, tikai vēl drusku Tikai pāris vārdus par to, kā tiesu varu darbojas. Ļoti žēl, kā tiesu sistēma paliek uh, viena no mazāk reformētājām, un šeit nav pietiekams progress uh, tiesu sistēmā. Un uh, eh, tādēļ Eiropas Savienībai bija jāatcauc finanšu atbalsts, kamēr Moldova nepanāks tiesu sistēmas patiesas reformas. Lies, paldies! Paldies! Un tagad Ir arī viesi no komisijas atnākuši 5 minūtes, 5 minūtes lūdzu. Šubākungs, ref, tā vadītājs partnerībai, austrumu partnerībai. Paldies, priekšsādātājs. Arī no savas puses gribētu sirsnīgi pateikties Austravīčijus kungam par lielisku ziņojumu projektu, kas tika prezentēts. Tas eh, pieskaras galvenajām jomām. Uh, Uh, asociācijas nolīguma ieviešanā un arī mūsu divpusējās attiecībās ar Moldovas republiku. Pēc mēra uh, vēlēšanu rezultātu uh, atcelšanas vairāk kā jebkād ir svarīgi uzsvērt tās bažas, kas ir attiecībā uz tiesiskumu, kas var arī ietekmēt asociācijas nolīgumu ieviešanu. Un es arī um, izteikšos pēc iespējas precīzi. Un, um, par Moldovu tiešām varam būt eh, precīzi, un Flekaršēns kungs esmu gatavs ar to, par to ar jums diskutēt. Ļaujiet man uzsvērt arī, ka bāžas, kas tika paustas jūsu ziņojuma projektā, attiecībā uz mūsu politisko dialogu ar Moldovu pēdējos eh, pāris vai trijos gados, tas nav nekas jauns. Pagājuši gadu mēs īpaši pievērsāmies vēlēšanu reformai, uh, padomu secinājumos paustā pozīcija joprojām ir spēkā, tā tika pieņemta februārī. Mums ir žēl, ka Venecijas komisijas eh, un OSC eh, Othir eh, ieteikumi netika ņemt vērā. Gribētu jums pateikties arī par to, ka jūs tik cieši sekojāt šeit afeta vēlēšanu procesam šajos gados. Būs izšķirīgi svarīgi rūpīgi novērot, kāda būs ietekme vēlēšanu sistēmas izmaiņām uz nākamajām vēlēšanām, uz kampaņu, vēlēšanu dienu un varbūt, ka svarīgākais ir ir arī pēcvēlēšana periods attiecībā uz ietekmi uz demokrātiju visumā un daudzpartiju sistēmu kopumā. Jā, ir progress, tas ir jāatzīst ekonomikas un finanšu reformās, un diemžēl mums tomēr jānovēro, ka eh, tieslietu sistēma joprojām nav neatkarīga, un tas um, ne tikai vājina pretkorupcijas eh, pūliņus, um, bet arī vājina ekonomikas stabilitātu un izaugsmu valstī. Uh, Tieslietu sistēma ir pamatīgi jāreformā, tas jau bija jādara sen, uh, funkcionējoša, neatkarīga, uh, bezparteiska tiesu sistēma uh, ir jāveido un ir jācīnās pret augsta līmeņa un citiem korupcijas gadījumiem, un es pieminēju Ilan Šoru. Šajā gadījumā tie ir galvenie elementi, lai atgūtu Moldovas pilsoņu uzticību valsts institūcijām. Tāpēc mēs turpināsim uh, um, uzsvērt, cik svarīgi ir, lai būtu tāda pamatīga stratēģija tieslietu reformā, bet mēs turpināsim uh, galvenokārt uh, norādīt, ka um, jāievieš tas, kas ir pieņemts. Progresa trūkums banku krāpniecības gadījumu izmeklēšanā um, met ēnu arī uz korupcijas apkarošanu. Mūsu pozīcija ļoti skaidri tika pausta ārlietu padomis februāra secinājumos, un uh, šis joprojām ir spēkā. Proti tie, kas ir atbildīgi, ir jātiesā neatkarīgi no to politiskās piedarības. Un uh, piesavinātie līdzekļi uh, būtu pēc iespējas jāatgūst, protams. Uh, šīs te uh, līdzekļu atgūšanas stratēģijas uh, publikācija nepieskar šīm bažām pietiekami. Un uh, nevar uzskatīt, ka tas viss notiek tādā caurskatāmā veidā. Vēl viens satraucošs gadījums bija fiskālo reformu pakets pieņemšana šā gada jūlijā, kas ar šo te nodokļu amnestijas schēmu varētu radīt naudas atkaskāšanas risku. Ir detalizēti jā izanalizē šī paketa, bet sākotnē reakcija no starptautiskiem partneriem nav pozitīva. Mēs arī turpinām novērot situāciju attiecībā uz opozīcijas organizētām demonstrācijām, kas eh, diezgan regulāri un miermīlīgi notiek pēc mm, pašvaldības priekšsādātāja vēlēšana rezultātu atcelšanas, un būtu arī jāturpina eh, iespēju šādām demonstrācijām notikt ir jānodrošina brīvība pulcēties un jāaizsargā protestētāji. Mēs arī turpināsim cieši sekot situācijai plašasīs līdzekļu sektorā, neskatoties uz jauna uh, audiovizuālā likuma pieņemšanas, um, ieceļot arī direktoru audiovizuālajiem pakalpojumiem. Mēs redzam, ka šis tirgus ir kartelizēts, nav neatkarīgi mediji. Un uh, pēdējais punkts visā visumā ir ļoti, ļoti svarīgi. Uh, Uh, skaidru un koordinātu vēstījumu sniegt Moldovas iestādēm, lai izvairītos no šīs te demokrātijas um, um, negatīvās attīstības un um, atkārtoši arī, uh, kas daudzkārt tika teikts, ka noteikumi ir svarīgi mūsu finanšu atbalstam, un es domāju, ka tas arī tā turpināsies, un tā būs viena no mūsu galvenajām uh, prioritātēm viens no galvenajiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, lai censtos ietekmēt eh, situāciju eh, Moldovas republikā. Lielas paldies! Lielas paldies! Paldies! Un tagad dodam vārdu Alisam Meriditam, kurš ir direktors eh, Austrum kaimiņa attiecību jautājumos. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau iepriekšējais runātājs teica, viņš pieskārās tātad galvenajiem punktiem, es viņam pirmībā piekrītu, un ļaujiet man arī sākumā pateikties Austravičus kungam personīgi un komitejai kopumā par lielisko sadarbību pirms šī ziņojuma. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Mēs vienmēr aktīvi šeit līdzdarbojamies, cieši sadarbojoties ar parlamentu. Es domāju, ka pirmais punkts. Uh, būtu, kas jāuzsver, um, ir tas, cik svarīgi, un tas ir arī ziņojumi pirmajā pāntā, cik svarīgs ir šis te asociācijas noliegums Moldovas pilsoņiem. Tas mums vienmēr ir jāpatur prātā. Un tas darbojas, tas sasniedz rezultātus, un tā bija ļoti būtiska izvēle, kuru izdarīja Moldovas republika pirms dažiem gadiem. Un es domāju, ka mums ir jāuzsver tas, cik um, liels ir šī um, Eh, nolīguma potenciāls panākt eh, ieguvumus pilsoņiem Moldovā. Un Andrikienas eh, kundze arī minēja par šo te progresu. Un tomēr mēs arī lielā mērā piekrītam Austraviečijus kunga un citu deputātu paustajām bažām, kas šeit tika izteiktas. Un es šajā sakarā gribētu atgādināt um, augstās pārstāvs no komisāra Hāna um, bāžas, ko viņa pauža par Kišņevs mēra uh, vēlēšanu rezultātu anulēšanu. Un tas uh, tiešām ilustrē, kādas ir mūsu bāžas. Neatkarīga tiesu sistēma bez politiskā spiediena. Uh, um, un arī uh, iekļaujošas caurskatāmas uh, vēlēšanas, tie ir demokrātijas pīlāri. Un divas galvenās problēmas, kas mums ir, ir uh, tieslietu sistēma. Pirmkārt jau tā ir jābūt neatkarīgai. Un patiesībā, diemžēl, viens no populārākajiem uh, lēmumiem, kas pēdējā pusotra gada um, Eh, laikā tika pieņemti, bija, ka mēs nemaksāsim ne centu par tieslietu reformām, jo mēs uh, novērtējam to tā, ka nekas neti, nav, iz, nav izdarīts. Otrakārt, vēlēšanas, un es gribētu uzsvērt šeit divus aspektus. Pirmkārt, šīs te bāžas uh, arī pauda ar augstā pārstāve un uh, komisārs, bet par šīm te Kīšiņevs eh, mēra vēlēšanām, un eh, jāceras arī, ka nākamgad būs eh, parlamenta vēlēšanas, un šajā kontekstā varu apliecināt, ka tagadējā vidē pirmkārt nav bijis budžeta atbalsts kopš bankas krāpniecības skandāla. Viss, kas ir izmaksāts, ir izmaksāts pirms tam, un visa palīdzība uh, kopš tā laika ir um, sniegta tikai tā, lai to tieši iegūtu pilsoņi un svarīgās institīvas eh, vietējā līmenī dažādi eh, projekti ir saņēmuši atbalstu. Runājot par iepriekšējo budžeta atbalstu, tagadējā vidē veikt, eh, iespēja veikt maksājumus, ņemot vērā situāciju, un mēs jau runājām par makrofinansiālo atbalstu šajā kontekstā. Um, Es gribētu um, vēl divus svarīgus punktus uzsvērt. Pirmkārt, es piekrītu bažām, ko uh, pauda Šumelkungs un uh, deputāti par fiskālajām reformām, jo īpaši, un, uh, īpaši par fiskālo amnestiju un ar citas starptautiskās organizācijas pauduši savus bāžas. Kas attiecas uz šo banku grāpniecību, gribu skaidri nošķirt divas daļas. Pirmkārt, Ar prieku var teikt, ka ir bijušas vairākas sistēmiskas reformas eh, finanšu pārvaldības jomā, kas eh, ir, eh, tiek ieviestas, lai ehm, nodrošinātu, ka šādi incidenti nevar atkārtoties nākotnē. Tā ir ļoti svarīga lieta, ko uzsvērt. Un tomēr, kā jau šonateiks kungs teica, mēs aicinām iestādes spērt tālākus soļus attiecībā uz uh, izmeklēšanu, uz uh, atbildīgo saukšanu pie atbildības, vainīgo tiesāšanu, un uh, ir ļoti skaidri jānošķir šīs te sistēmiskās reformas, kas ir notikusi, un um, to, ka vēl tomēr ir bāžas par izmeklēšanu. Līdz ar to mans laiks arī ir beidzies. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Erditkungs. Un tagad uh, Vārds eh, gala paziņojumam deputātam Austrieviču. Paldies, priekšsētātājs. Es uzklausīju visus kolēģu komentārus kā arī kolēģis no citām eh, institūcijām. Mēs to ņemsim vērā, gatavojot ziņojumā galīgo versiju. Tik tiešām ir ļoti konkrēti jārunā, atzīmējot eh, Moldovas tautas cerības uz makrofinanciālo palīdzību, un es gribētu norādīt arī, ka jāņem vērā skaidrie kritēriji. Tie jau ir iestrādāti te tekstos. Un Mēs varam tikai atvērt attiecīgo lapus, redzēt, kas un kad ir jāizdara, un pārējais ir atkarīgs no padarītā kvalitātes. Es domāju, ka šodienas diskusija mums deva ļoti stabilus pamatus turpmākā darba uzlabošanai, un es eh, cerīgi raugos uz sadarbību ar jums. Paldies, Austrievičs kungs! Atgādinu, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 7. septembrim līdz pulksten 11. Un tagad mēs varam pāriet pie mūsu darba kārtības nākošā punkta, kas ir e, ziņojums, kuru gatavo Andrejs Mamīkins attiecībā uz asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un uh, Eh, Grūziju, bet viņa vārdā izteiksies deputāti Mūdiķi. Vārds jums paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, es prezentēju kolēģim Amīkina sagatavoto ziņojumu, kurš nevarēja būt klāt. Kolēģi, ceru, ka jūs pavadījāt labu vasaras atvaļinājumu. Es daļu no tā veltīju komandējumam uz Grūziju. Grūziju jo Gruzija ir tas mans pienākums, kurš man neatstāja pat eh, atvaļinājumu laikā. Ļoti žēl, ka tulkotās versijas ir pieejams tikai no vakardienas, bet es ceru, ka daudzi ar jums ir iepazinušies ar šo ziņojumu angļu valodā. Šis ir pirmais ziņojums pār nolīgumu ieviešanu ar Gruziju. Un es domāju, ka tā, uh, veidojot šo darbu paralēli ar ziņojumiem par Moldovu un Gruziju, mēs varēsim daudz aspektus salīdzināt. Uh, tas ir viens no sarežģītākiem Eiropas Savienības starptautiskiem nolīgumiem, kas ir balstīts uz saistošiem um, uh, punktiem attiecībā uz Eiropas Savienības eh, juridisko normu pārņemšanu. Es domāju, ka līdz ar kvantitatīviem rādītājiem eh, kvalitā, eh, pār, ieviešanas kvalitāte ir galvenie kritēriji. Gruzijas eh, konstitūcijā ir iestrādāta Eiropas dimensija, un tā ir neatkarīga no politiskās virzības. Turklāt Gruzija gatavo jaunu strateģisku dokumentu ceļkārtu uz Eiropas Savienību, lai pārbaudītu Gruzijas likumdošanu un novērstu šķēršļu šai virzībai. Un tas jau ir tālajošāk nekā saistības uzņemoties asociācijas nolīgumu asociācijas nolīgums ir ar nopietnām, nopietnu ietekmi. Es varēju redzēt lielu koordinācijas pakāpstu starp valdību un parlamentu Eiropas integrācijas procesā. Šī koordinācija turpina uzlaboties. Parlamenta leģislatīvais darba plāns ir saskaņots ar ieviešanas plānu. Pilsoniskā sabiedrība ir iesaistījusies konsultācijās par integrāciju. Tāpat Es redzēju arī pozitīvas blakus parādības, politiska socializēšanās ar Eiropas Savienības personām, vairāk uzticības no sabiedrības puses un politiskā apzināšanās. Protams, ir atlikuši daudzi e, izaicinājumi, administratīvās kapacitātes trūkums, cīņa par ārvalstu investīciju piesaisti un vajadzību pēc kvalificētākiem cilvēku resursiem, lai veiktu ieviešanu. Es eh, uzskatīju, ka ieviešanas ziņojums ir jāpapildina ar dažām nodaļām, lai tas atbilstu dolīgam raksturam. Es pievienoju nodaļu par institucionālo ietvaru, nodaļu par pilsoniskās sabiedrības uh, Eh, iesaistīšanos un nodaļu par institucionālajiem norādījumiem Eiropas Savienībai. Eh, Grūzija ir līderis austrumpartnerības formātā, un es apzinos, ka grūzīņi ļoti entuziastiski izturas pret šo ziņojumu, jo tas parādīs to, cik tālu tie ir pavirzījušies savos Eiropas centienos un es aicinu jūs visus sniegt jūsu devumu ar saviem vēlējumiem un komentāriem. Un noslēgumā es vēlētos aicināt, lai šis ziņojums būtu ar praktisku vērtību, tam ir jāorientējas uz efektivitāti konkrētiem mērķiem un mazāk uz Gruzijas iekšpolitiku. Šobrīd Gruzijai ir nepieciešama spēcīga vadība Eiropas integrācijai. Un es uzskatu, ka Grūzijas sapnes partija ir paveikusi e, ļoti lielu darbu. Paldies! Paldies deputātei Mūdijai! E, Andrejam Mamikina vārdā, un tagad mēs varam dot vārdu deputātiem. Vispirms dodu vārdu deputātam Štetinam. Paldies, priekšsēdētāji! Es turpināšu čehu valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas. Es vēlētos pateikties Andrejam Mamikinam par veikumu strādājot pie šī ziņojuma. Es ļoti rūpīgi uzklausīju pētījumu par iepriekšējo punktu, par asociācijas nolīguma ieviešanu Un tāpat izskanēja daudz eh, kritikas par tiesu eh, varas neatkarību, par plurālismu. Un gatavojot šo kritiku arī es eh, biju ar savu darba daļu. Es gribētu aicināt šajos ziņojumos vairāk atspoguļot realitāti, skatīt tiesiskuma pārvaldības jautājumus un arī cilvēku uh, tiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Paldies! Uh, nākošais runātājs deputāts Džūrēks. Ja po części, nawiązując do y, informacji, które otrzymaliśmy. Paldies, priekšsēdētājs. Tieši tāpat kā iepriekšējā punktā. Es atsaucos uz šo informāciju par šo darba kārtību punktu būtu, es uzskatu, ka būtu ļoti noderīgi uzaicināt baznīcas un eh, pārstāvis, eh, reliģisko organizāciju pārstāvis, lai mēs varētu dzirdi, dzirdēt viņu eh, domas par pilsoniskās sabiedrības dialogu, jo viņi ir daļa no pilsoniskās sabiedrības un līdzīgs komentārs man ir par ārējo dialogu. Uh, Gruzijas sakarā. Es iesniegšu grozījumu šajā sakarā. Tomēr lūdzu uzskatiet to par procesālu ieteikumu darba kārtībai. Paldies, Juri kungs, un tagad uzrunāsim atkal komisijas pārstāvis Šēver kungs. Paldies vēlreiz priekšsēdētāju. Pirmkārt, es vēlos vēlreiz pateikties un uzteikt Eiropas parlamentu un delegācijas lomu šajā sadarbībā. Mēs gaidām septembra parlamentāro asambleju, kas notiks pēc divām nedēļām Grūzijā. Mēs saskaramies ar lielu atbalstu no Grūzijas iedzīvotāju puses, un tāds ir vērojams visās politiskajās partijās. Tas ir vislielākais atbalsts austrumu partnerības ietvaros, kur praktiski vairāk nekā 80% iedzīvotāji atbalsta Eiropas integrāciju Tāpat Gruzija ir viens no ambiciozākajiem partneriem šajā kontekstā, turklāt tīpaši tāpēc, ka Gruzija savus mājas darbus ir izpildījusi pēc vislabākās sirdsapziņas. Mēs atkārtojam mūsu apņemšanos stiprināt politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju un uzskatām, ka asociācijas nolīgums tiek ļoti labi izmantots, lai aktivizētu mūsu attiecību potenciālu potenciālu. Pēdējā padome notika šī gada 5. februārī, kad arī tika runāts pār, kā to norādīja kolēģi Mūdī, Gruzijas valdības ceļu karti uz Eiropas Savienību. T ārējās darbības dienas saskaņā ar komisiju, eh, sadarbībā ar komisiju turpinās sekot eh, dažādiem kritērijiem vīzu eh, liberalizācijas ziņā, dolīguma ieviešanai un identificēs un palīdzēs novērst trūkumus Eh, par vīzu liberalizāciju ietekme ir pozitīva, bet ir atsevišķi būtiski izaicinājumi, kas jau daļai ir izsināti, un Gruzijas valdība ir veikusi soļus, lai nepieļautu nepamatotus vīzu pieteikumu, eh, patvērumu pieteikumus no eh, Gruzijas pilsoņu puses Eiropas Savienības valstīs. Tāpat Eiropas Savienība ir gatava sadarboties ar Gruziju eh, jomās, kur tuvināšanās ir nepieciešama, piemēram, valsts iepirkumi, atsevišķi pakalpojumi, pasta likumdošana, tirzniecība, ilgspējīga attīstība un darba inspekciju sistēmu. Domāju, ka šajās jomās mēs varēsim trūkumus risināt. Tāpat mēs vēlamies atgādināt Gruzijas aktīvu darbību austrumu partnerībā. Gruzija ir parādījusi ļoti lielu interesi stiprinot dialogu par drošību, tāpat arī identificējot vajadzību pēc kapacitātes veidošanas eh, civilajā aizsardzībā, robeža apsardzē un policijām. Tāpat vēlreiz jāapstiprina Eiropas Savienības atbalsts Gruzijas teritoriālajai integritātei, kā arī miera iniciatīvas solis uz labāku nākotni, kas tiks sagatavots e, šogad, kas piedāvā labākas iespējas mobilitāte izglītībā un pirms e, dažām nedēļām bija iniciatīva atzīmējot, pieminot Grūzijas, Krievijas kara desmito gada dienu. Tāpat vēl ir citi temati, kuri ir skatīti, bet vēl tik labi nedarbojas, tie tiek skatīti um, tiesību brīvībā pakškomitejā Tāpat jāatzīmē, ka mēs ceram, ka prezidenta vēlēšanas rudenī notiks saskaņā ar uh, starptautiskajiem standartiem, un tas nekaitēs nolīguma ieviešanai. Mēs uh, ceram, ka viss noritēs pieļaujamo normu ietvaros un mēs ceram uz labu sadarbību ar jauno prezidentu sadarbības turpinot, un mēs uzskatām, ka Grūzija ir labi paveikusi savu mājas darbu, un man nākošās nedēļas sākumā būs tas prieks pavadīt uz Grūziju e, komisāru Hāru, tas būs īpašs e, notikums. Paldies, paldies, un tagad vārds Laurens kungam. Paldies, priekšsēdētājs. Pirmkārt, liels paldies Mamikina kungam un uh, komitejai par lielisko sadarbību un sagatavošanu šim ziņojumam augsto vērtējam. Gribētu uh, sākt uh, pieminot līdzīgu punktu. Jā, mēs skaidri redzam, ka. Kā asociācijas eh, noliekums tiešām dod Gruzijas iedzīvotājiem eh, lielus labumus. Domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Jā, bet tas jau nav pašsaprotami, jo attīstība notiek ļoti ātri, bet dažus gadus atpakaļ tā bija tāds ļoti liela izvēle, ko Gruzija izdarīja, tāpat arī Moldova un Ukraina, un tādēļ ļoti svarīgi uzsvērt, ka tie ir tādi taustāmi labumi, kas ir iedzīvotājiem. Un eh, visos ziņojumos to varbūt var vairāk uzsvērt. Mēs eh, piekrītam, ka Gruzija ir vislabākos rezultātus sasniegus no visām šīm valstīm. Mēs eh, redzam, ka palielināsies ir tirzniecība, ekonomiskās iespējas eh, uzņēmumiem visur Gruzijā. Mēs redzam, ka ir institūcijas mainījušās iestādes. Tas ļoti svarīga attīstība asociācijas nolīgumam. Un uh, nākotnē arī palielinās investīcijas, kas ir izšķiroši šādiem nolikumiem. Tas dod arī patiešām reālus rezultātus iedzīvotājiem un gribētu eh, šeit arī pieminēt eh, atsauci uz Gruzijas pareizītisko baznīcu. Tas ir svarīgs eh, punkts arī viens no svarīgākajiem attīstībām mūsu attiecībās Viņi ražo tiešām lielisku medu, kas nāk no Gruzijas. Pateicoties šiem asociēties nolikumiem, viņi varēja to pārdot. Un uh, tiešām varu ieteikt. Uh, Protams, ir arī citi labi ražotāji Gruzijā, bet tas patiešām ir izcēl, ko viņi ražo. Tas ir tāds patiesībā ļoti nopietnis punkts, ka cilvēki redz, ka viņi dabū patiesu labumu savā ikdienas dzīvē. Tad uh, var tikai to iedrošināt, to tiešām pieminēt arī dialogos. Tas ir ļoti auglīgi. Un arī komisija nākamnedēļ atvērs pirmo austrumu partnerības Eiropas skolu. Tā ir ļoti svarīga attīstība, bet tas arī uzsver mūsu pieeju, ka mēs iegūdām jauniešos, jaunošos un cilvēkos. Gribētu pievērst uzmanību tieši šim aspektam. Nevajadzētu arī rasties tādam priekšpat, eh, ka ir tikai kaut kas atsevišķi attīstīja, bet ir vesela virkne ar labu piemēru. Pirms eh, kādu laicī mēs redzējām, ka pat atvienam laikā vasarā tu varēja novērot, ka tiešām uh, cilvēki var uzticēties uh, iestādēm. Tas ir ļoti skaidri soļi, kas tiek spērti pareizā virzienā, un tas arī parāda, kā varētu atcerēties uh, prezidenta vēlēšanas. Tās ir izšķirīgas vēlēšanas, uh, lai tās būtu brīvā, demokrātiskā veidā. Mēs to sekosim līdz, kā tas notiek, uh, ja mums tas būs svarīgs brīdis. Turklāt vēl, gribu teikt, mums rudenī būs svarīga tikšanās ar Gruzijas valdību 21. novembrī. Būs tikšanās ar komisiju Gruzijas valdībai. Tas sekos prezidenta Junkara vizītē vasarā, un mēs stiprināsim Eiropas Savienības darbību Gruzijā. Tur ir bijušas svarīgas reformas, un lai asociēts noliekums virzīt uz priekšu tādā ļoti iespaidīgā veidā. Jā, paldies. Un tagad uh, eh, deputāta Mamikina vārdā uz eh, komentāriem atbildēs eh, viņa pārstāvošā kolēģe Mūdī kundze. Paldies komisijas pārstāvjiem par jūsu komis, komentāriem, kā jūs vērtējāt attīstību. Es tikai gribētu īsumā pateikt, pirmkārt, jā, tas nav mūsu uzdevums šeit. Uh, pat kā pārstāvniecībā te uh, vienkārši veik kaut kādas cīņas, un, un, uh, bet mums jāraugās, kāda ir mūsu loma, kas patiešām ir svarīga mūsu darbā ar Gruziju un asociācijas noliekumā, ir to, kā tas ietekmē cilvēkus Gruzijā un kādu labumu tas dod uh, Gruzijas cilvēkiem. Domāju, ka to tiešām vajadzētu izvirzīt mūsu darba centrā, un tas jau ir kādēļ mēs tik skaidri iesaistāmies un sniedzam uh, palīdzības programmas. To ir ārkārtīgi jāuzsver. Un, protams, arī šis komunikācijas process ir svarīgs. Vēlreiz liels paldies kolēģiem par viņu komentāriem un, protams, arī jums visiem. Un eh, prieku gaidām nākotnes sadarbību un eh, arī sanāksmi vēlāk eh, septembrī. Paldies, Nodīs kundze, atgādina, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 7. septembrim pulksten 11. Un tagad šī rīta sanāksmes pēdējais darba kārtības punkts ir ziņojuma projekts, kuru gatavo deputāts Gālers pār asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Dodu tagad vārdu Gāleru kungam. Paldies, runāšu vācu valodā. Cienījamie kolēģis un kolēģi, Ukraina pēc dažām dienām. Tur bija nacionālie svētki, valsts svētki. Kopš 27 eh, gadiem tā ir suverēna valsts. Un eh, šai valstī vajadzēja ilgu laiku, lai attīstītu savu nacionālo identitāti, lai to konsolidētu. Ņemot vērā vēstures attīstību, protams, ka tas ir dabisks, dabiskas sekas, loģiskas sekas iepriekšējiem notikumiem. Tāpat arī var labi saprast, ka ir tāds noskaidrošanās process. Tam bija jānotiek jautājumā, kāds attīstības modelis ir tas, ko Ukraina izvēlēsies, kāda, kāds gravitācijas centrs Eiropā būs tas, kurai Ukraina vēlēsies pievienoties. Divas demokrātiskas revolūcijas pēdējos 40 gados e, iezīmē šo ceļu. Diemžēl šajā ceļā bija daudz upuru. Un, diemžēl, Arī Ukrainai šodien ir jāstāvas pret militāriem uzbrukumiem no sava agresīvā kaimiņa Krievijas puses. Mēs to ļoti nosodām, ka vēl šodien, katru nedēļu, katru dienu Ukrainā uzbrūk uh, ļaudis no, uh, no Krievijas. Tas viss notiek uh, Eiropas vidū. Mūsu acu priekšā Ukraina šodien ir uh, ar ļoti ciešu saistību ar Eiropas Savienību. Šis eh, modernais asociācijas noliekums un eh, bezvīzu ceļošanas starp mūsu valstīm ir ļoti skaidri par to liecina. Regulāri un bieži notiek tikšanās ar Ukrainas valsts uh, valdības pārstāvjiem, opozīcijas politiķiem un pārstāvjiem no pilsoniskās sabiedrības. Daudziem no mums eh, tas ir kļuvis par Eiropas ikdienu. Četrus gadus pēc asociācijas nolīguma noslēgšanas, eh, ieskaitot padziļinātu un visaptvarošu brīvās tirniecības zonu, divus gadus pēc tam, kad šis eh, nolīgums ir pilnībā stājies spēkā, es jums šajā brīdī vēlētos iet sniegt tādu principā pozitīvu secinājumu. Ukraina ir spēra svarīgus soļus ceļā uz Eiropas Savienības integrāciju, bet tomēr ir arī būtiskas bažas un nopietni izaicinājumi. Ir tiepaši ņemot vērā par tiesu varu, par decentralizāciju, enerģiju, veselību, pensiju, izglītību. Tur ir bijuši pozitīva attīstība, bet bažas man ir par to, kā tiek veidota atbilstoši tiesisks ietvers, lai cīnītos pret korupciju, ieskaitot arī institūcijas, kas ir ar finanšu pārskatāmību un uh, juridisko pārbaudīšanu, un uh, vajadzētu pabeigt arī decentralizācijas reformu. Nav arī pietiekami pasākumi, lai novērstu oligarhi struktūras uh, un īstenot privatizāciju. Mums vajadzētu aicināt Ukrainas iestādes šajās jomās eh, veikt lielākus centienus. Turklāt vēl es vēlos eh, pievērst jūsu uzmanību uz šādiem punktiem. Mūsu prasība pēc eh, to, ka vajadzētu elektronisku deklarācijas nevajadzētu viņiem iesniegt deklarazācijas par saviem mantisko situāciju. To vajadzētu, vajadzētu arī ātri iztenot un atbilstoši aprīkot uh, augstāko tiesu, lai tā varētu izmeklēt eh, korupcijas eh, noziedzīgos nodarījumus, ņemot vērā institucionālo ietvaru, lai iztenot asociācijas nolīkumu gan Ukrainas pusē, gan arī Eiropas Savienības pusē, vajadzētu galvenu uzmanību pievērst eh, administrēvien kapacitātes izveidošanai Ukrainas parlamentā Verhovna Rada. Turklāt vajadzētu uh, intensīvi raudzieties un atbalstiet asociēs nolīgumu īstenošanu. Cienījamie kolēģi, Ukraina šodien, tas ir mazāk nekā vienu gadu, ir uh, pagājis, kad beigsies uh, viens gads uh, Ukrainas prezidenta darbībai un arī pēc revolūcijas un vēlēšana cīņa jau tagad aizēno visu ir ļoti dominanta, redzam visur ikdienā administrācijā, un es ar bažām raugos, kāda ir attieksme pilsoņiem par to, kā viņi šai situācijai izturas. Um, Milzīga uh, atbalsts, ko viņi pirms pāris gadiem sniedza modernizācijas procesam, tas pazūd, tādēļ, ka viņi ir vīlušies par to, cik ārkārtīgi sarežģīti ir viņu personīgā situācija, ekonomiskā situācija, un vēl nebeidzas korupcija daudzos valsts iestādēs. Sabiedrība šo svarīgo progresu politiskās un eh, ekonomiskās reformās vēl nevar izprast, tādēļ, ka nav bijis pietiekams eh, skaidrošanas process, nav pietiekami daudz jūtama labuma no tā visa cilvēkiem. Jā, ir svarīgi, ir eh, tiešām raudzieties, kā cienties pret korupciju, lai uzlabotos cilvēku situāciju. Šis šaurēs ietvērs šim ziņojumam un vasaras atvaļinājuma laiks nedēva iespēju visus uh, aspektus iekļaut. Arī to, kas notika pēdējās nedēļās, es ieteiktu tādēļ arī vēl papildus elements. Galvenokārt es šeit gribētu runāt uh, par uh, dabas resursu eksploatāciju, piemēram, uh, mežu izciršanu, par uh, to, kā tiek izbagrētas upes, kāda uzbrukuma notiek dabai. Un šeit vajadzētu arī runāt par jaunu pašvaldību vēlēšanu decentralizāciju, Es domāju, ka šeit arī ļoti daudz eh, politiski motivētu darbību, un tas nav pamatot. Un tādēļ, kolēģi, es ļoti priecājos eh, par jūsu komentāriem, kas būs nākotnē mūsu kopējā darbu, kuru mēs kopā sasniegsim. Paldies! Paldies, Galer kungs! Nākošais runātājs ir Jūre kungs. Eh, Paldies! Man tiešām patīk šie te galvenie elementi un šī ziņojuma struktūra. Tur detalizēti tiek uzsvērt mūsu politika attiecībā pret Ukrainu, jo īpaši attiecībā pret Ukrainas suverenitāti. Bet man ir viens konkrēts komentārs par 20. pāntu šajā ziņojumā. Tur eh, tiek aicināts Ukrainai ratificēt Stambuls konvenciju. Tas, protams, saskan ar komisijas nospraustajiem mērķiem, bet tas ir pretrunā Savienības, Eiropas Savienības mērķiem un līgumiem. Šis te bieži atkārtotais apgalvojums līgumos, ka Savienība neiejauksies tādās jomās kā tiesības uz dzīvību un tiesības uz privāto dzīvi. Tās ir pamattiesības. Tātad tas nav tā pašsaprotami, ka kaut kur citur tiek uh, uzvērtas lietas, kas ir kontroversiāls mūsu dalībvalstīs. Piemēram, es domāju par Bulgārijas konstitucionālās tiesas spriedumu iepriekšējās prezidentūras laikā. Tur uh, tika atzīts, ka uh, Eiropas Savienība pārkāp Bulgārijas konstitūciju mums, mūsu ārējās attiecībās. Uh, nevajadzētu virzīt kaut kādu īpašu ideoloģisku koncepciju mūsu priekšstatu par Eiropas Savienību. Mums vajadzētu respektēt eh, nāciju brīvību, jo Ukrainai ir tiesības ieņemt tādu pozīciju, kāda tai ir Eh, šķiet vislabākā, vispiemērotākā eh, sabiedrības labumam, tāpat kā Bulgārija un citām valstīm ir šādas tiesības. Neaizmirsīsim, ka mēs runājam par uh, jautājumu, kas joprojām vēl tiek diskutēts mūsu dalībvalstīs, tāpēc mums nevajadzētu neko uzspiest Ukrainai. Vēl viens punkts par sociālo minutāšu aizsardzību. Mēs zinām, ka Ukrainai ir uh, bijusi ļoti trauksmaina vēsture padomju okupācijas laikā. Un šajā periodā daudzi cilvēki, kuri dzīvoja Ukrainā padomju okupācijas laikā, tika uh, piespiedu kārtā pārvietoti, un uh, tas ir radījis grūtības. Piemēram, es domāju par situāciju, kādā ir uh, Romas katoļu un minoritāte Ļvivā. Un šī kopiena jau ir uh, veikusi uh, pasākums, lai sevi aizsargātu, bet joprojām ir problemātiski īstenot viņu tiesības pilnībā. Piemēram, tad, kad viņi nepiekrīt uh, uh pašvaldības lēmumam 2010. gadā, kad tika paturēts spēkā padomi laika lēmums vienu no vis. Uh, uh, nozīmīgākajām baznīcām Eiropā eh, saglabāt kā eh, koncertu zāli. Jā, daudzkārt daudz tas tādāk darīts, bet ja tas ir baznīcas īpašums, tad baznīcai būtu jāizvēlas, kā to lietot. Tātad mums ir eh, jāpatur prātā šādi jautājumi. Uh, un um, tikai laika gaitā var uh, uzlabot plurālismu un um, savstarpēju respektu, un tāpēc es gribētu aicināt uh, arī šo jautājumu iekļaut jūsu ziņojumā un to uh, pienācīgi tur integrēt. Paldies, Jureka kungs, tagad vārds Vāles kungam. Lielas paldies priekšsādētāji! Vispirms es gribētu pateikties Gālerkungam par to, ka viņš prezentēja tādu līdzsvarotu un ļoti precīzi struktūrētu ziņojumu projektu. Es, kā INTA atzinuma sagatavotājs, es gribētu uzsvērt, ka atzinumā ir runāts ne tikai par tirzniecības, bet arī par politiskajiem aspektiem kurus eh, nevarēja eh, pieminēt MFA dosjē. Eiropas Savienība atbalsta atklātu un eh, taisnīgu tirzniecību ar visiem tirzniecības partneriem, un Ukraina ir viens no mūsu tuvākajiem tirzniecības partneriem, un mēs esam apņēmušies šo sadarbību īstenot tā, lai tā darbotos. Šis nolīgums tiek piemērots kopš 2016. gada um, Uh, janvāra, un tā ir daļa no visaptvarošāka nolīguma, kas tiek uh, jau no 14. gada novembrī īstenots. No interkomitejas perspektīvas es uh, gribētu jo īpaši uzsvērt to, ka abām pusēm ir savstarpēji jāatver savi tirgi pakalpojumiem un precēm, um, un jāievēro visi tirzniecības noteikumi. Uh, Nolīguma mērķis ir veicināt preču un pakalpojumu tirzniecību, eh, pakāpeniski samaznot tarifus un saskaņojot eh, noteikumus Ukrainā, eh, rūpniecības un lauksaicības jomā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Tāpēc mēs pozitīvi vērtējam tirzniecības apjomu palielinājumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu un arī e, Ukrainas eksporta diversifikācija attiecībā uz Eiropas Savienību. Uh, un eh, juridiskā pielāgošanās starp eh, Ukraina un Eiropas Savienība ir uh, vislabākais instruments, lai pietuvinātu Ukrainu Eiropas Savienībai un veicinātu tirzniecību, veidot labāku investīciju un uzņēmarbības vīdi un nodrošināt ilgspējīgu ekonomikas attīstību Ukrainā. Mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka DCFTA ir daļa no mūsu reformu procesa, kas balstās uz labu pārvaldību un organizēto noziedzību. Es gribētu uzsvērt to, cik svarīga ir koordinēta um, pieeja uh, um, sankcijām attiecībā par Krīmu un Austrumu Ukrainu. Šādas sankcijas ir nepieciešams, lai pēc iespējas drīzāk panāktu Ukrainas teritoriālo problēmu risināšanu. Ir vērts minēt arī to, ka Verhovna Rāda pirmajā lasījumā pieņēma lēmumu par Ukrainas mežu saglabāšanu, kas um, bija radījis. Uh, koksnes eksporta aizliegumu. Un tagad viens jautājums, kas man ļoti satrauc, un uh, žurnālisti to ir daudz izmeklējuši. Es domāju, te uh, Donbasas reģionā uh, šīs te antracīta ieguvis. Saskaņā ar komisijas ziņojumu, tad mēs gaidām šo ziņojumu no Eiropas komisijas, un es gribētu skaidri pateikt, ka saskaņā ar sankcijām uh, Um, um, ir iesaldēts, zinām, individu resursi un ekonomiskā individu aktivitāte separatistu uh, kontrolētajās uh, teritorijās, uh, to pārvalda tās augtās refo, republikas. Tas jau īpaši attiec uz dabas resursiem, ko iegūst uzņēmumi, kas ir nacionalizēti un kurus kontrolē separatistu valdības. Tātad mans jautājums komisijai ir, ja E, Eiropas Savienība iepērk šādus dabas resursus, kas uh, tiek iegūti šajās separātistu republikās, vai tas būtu jāpieļauj, jo tas tagad tā ir, visiem ir zināms, ka visi šo uh, eksportu ieņēmumi nonāk tieši vai netieši uh, separātistu rokās, viņu ierēģņu un valdību rokās. Un mums ir rūpīgi jāpapēc šis jautājums. Paldies, un tagad dodam pārdu runātājiem no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos uzteikt Gāleru kungu lielisku ziņojumu projektu. Šis ir ļoti pilnīgs dokuments. Eh, pat, ja pēdējo notikumu gaismā jaunus elementus tam varētu pievienot, un tāpat eh, šajā sakarā es vēlos uzteikt mūsu lielisko sadarbību starp komisiju, ārējās darbības dienestu un ar jums un apēc. Domāju, ka šī sadarbība ir bijusi ļoti auglīga. Tāpat arī eh, parlamentārās asoci eh, asociācijas komiteja ir beigusi lielu darbu šajā sakarā. Tāpat es vēlētos novērtēt augsti to kapacitātes veidošanu, ko ir īstenojis Eiropas parlaments, turpinot pat Koks uzsākto darbu. Uh, Eh, pats Koks eh, ir ļoti labi pārzina Ukrainu, to ir bieži apmeklējis. Mūsu delegācija Kijevā aktīvi strādā eh, Eiropas akī pārcelšanā, Ukrainas likumdošanā. Šim darbam mēs sekojam kopīgi ar komisiju un uzskatām, ka Ukraina ir palstiprinājusi savus pūliņus, izveidojot asociācijas nolīgumu darbības plānu un veidojot starp institūciju mehānismus un labāk virz, ievirzot sākotnējos procesus. Februārī valdība sagatavoja ceļu kārtu asociācijas nolīgumu ieviešanai, un augstās pārstāvis vizītes laikā martā tika uzsākta komunika komunikācijas kampaņa ar nosaukumu eh, Dosimies uz priekšu kopā kur tika ņemtas vērā eh, pilsoņu domas un gaidas. Domāju arī, ka mums ir jāpievērš šim jautājumam eh, lielāku uzmanību ne tikai Ukrainas, bet arī Moldovas un Gruzijas nolīgumu sakarā. Tāpat eh, mēs uh, kā jau sacīju, novērtējam augstu Ukrainas eh, reformu progresu, bet arī apzināmies, ka šis process vēl ir vēl jāuzlabo un mums ir pilnībā jāizmanto tās iespējas, kuras mums piedāvā asociācijas nolīgums. Prioritātes jomas ir cīņa pret korupciju pirmkārt Atgādināšu arī to, kā ir lēmums izveidot uh, eh, antikorupcijas tiesu, un tā papildinās anti, pretkorupcijas iestāžu uh, grupu uz uzsveru, ka visām pretkorupcijas iestādēm ir jābūt pilnībā, neatkarībām, un tāpēc eh, pretkorupcijas biroja godīgumam ir jābūt neapšaubāmam. Eh, atcerēsimies, ka vasarā šajā sakarā eh, parādījās zināmas problēmas. Tāpat vēl ir eh, citas jomas, eh, kur trūkums norādīja eh, referents Gālers un sagaidot parlamenta un prezidenta vēlēšanas, visdrīzāk pirmās būs martā, otrās rudenī nākošajā gadā. Ir jāturpina iesāktās reformas. Un visbeidzot, īsos vārdos par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Mēs to pilnībā atbalstam, un šajā sakarā ir e, jāatzīmē tas, ka Azovas jūrā e, reģionā ir bijuši vērojami nemieri un Kerčas e, pārējas atvēršana arī mūsos vies, viešvāžas Savukārt, runājot par politieslodzīto Oļegu Sencovu, mēs esam vairāk kārtīgi aicinājuši viņu atbrīvošanu un ceram, kā Krievijas lemiestādes mūs sadzirdēs. Tāpat par Minskas vienošanos runājot kanclere Merkel. Merkele nesen tikās ar Krievijas eh, prezidentu un domājams, ka lietas nedaudz lab, vairāk pavirzīsies uz priekšu. Savukārt no Ukrainas mēs sagaidām, lai īpašais likums par okupētajām teritorijām tiktu uh, pabeigts uh, šī gada septembrī par tirzniecību ar separātistu apgabaliem. Es nestrādāju ar tirzniecības jautājumiem kā tādiem, bet visos gadījumos ar Ukrainas muitas zīmogu. Mēs uzskatām to par Ukrainas preci. Ja jums ir cita informācija, lūdzu dariet to zināmu mums un, un e, trade ģenerāla direkcijai, lai mēs varam lemt par turpmākajām darbībām. Paldies! Nākošais runātājs Pēters Varners, kurš ir Ukrainas atbalsta grupas direktors. Paldies, priekšsēdētāji! Es tu nu turpināšu vācu valodu. Paldies Galerkungam un arī pārējiem, kur izteicās pētījums eh, parādīja, ka mēs vērtējot situāciju un izaicinājums Ukrainā, visi būtībā ļoti piekritam viens otram. Mūsu vērtējums ir ļoti līdzīgs, un mēs esam arī pateicīgi, kā ziņojums uh, un diskusijas par uh, ļoti visaptverošiem Eiropas Savienības atbalsta pasākumiem, ka šis viss tiek atbalstīts, un uh, no parlamenta puses mēs vienmēr esam guvuši ļoti lielu atbalstu. Īpaši pateicīgi esam par to, ka ir ļoti liela sapratne, un arī ziņojums to parāda, kā dažāda līmeņa ir problēmām Ukrainā. Mūsu dažādiem līdzekļiem pret to visu ir uh, jācīnās, jārisina to. Uh, un uh, arī kolēģi runāja arī par lielāku politisku situāciju. Krievijas agresija, karš austrumā, tas ietekmē daudz kukurana, bet ne visu. Tādēļ svarīgi nākamajā līmenī, ko mēs kā Eiropas Savienība darīsim, lai šo valsti stabilizēt arī ekonomiski, makroekonomiski. Pagājušajos gados esam arī snieguši šādu iegūtījumu un arī nākotnē šādu lomu labprāt uzņemsimies. Otrakārt, atbalsta grupa, atbalstītāja grupa Ukrainai. Tur ir runa par uh, institūcijām un uh, spēju veidošanu, kapacitāšu veidošanu, un arī par citām valstīm tas tika pieminēts. Tur ir situācija, kurā valsts pārvalde bieži vien uh, ir pārslogota. Ne tikai ir jāstrādā likumi, bet tie arī pēc tam ir jāizteno. No Tad Eiropas Savienība pēdējos trijos gados tieši šajā jomā ir sniegus ļoti plašus atbalsta pasākums, apmēram pat 300 miljoniem eiro. Tas viss ir uzsākts kopā ar daudzām dalībvalstīm un citiem starptautiskajiem partneriem un Ukrainu pašu. Ziņojumā pareizi ir pieminēta decentralizācija kā pamatelements, ļoti būtisks elements, kas uh, ir pieminēts varbūt kā. Ka ziņojumā negluži pietiekam pieminēts ir eh, administrācijas pārbūve. Arī premjerministrs to ir izvirzījis kā pamatprincipu, un arī pētījumā tas parādās, kā mēs kā Eiropas Savienība esam vadošie sniedzot atbalstu, līdzīgi arī sniedzot atbalstu cīņā pret korupciju, tiesu reformu, atbalstu pilsoniskai sabiedrībai, kas ir svarīgi un arī paliks svarīgi šajā valstī. Un tad, protams, arī trešā joma asociācijas ziņojumā, kas arī ir ļoti būtisks, proti, kā mēs no sektora uz sektoru, no nozares uz nozari, ministrijai, bet kopā ar uzņēmējiem šeit varam rūpēties par to, lai tiktu īstenot dažādi elementi no asociācijas nolīguma un visaptverošā brīvās tirzniecības nolīguma. Protams, ka šeit arī ir nozīme tam, kā, un ziņojumā par to ir runāts, kādā veidā uh, notiek ziņošanas procedūra, pāraudzīšana, kā tas viss būs nākotnē. Mēs piekrītam, un tas jūs nemaz nepārsteigts, mēs piekrītam arī ieteikumiem un perspektīvām ziņojumā. Es jums varu apliecināt, ka mēs, piemēram, kas attiecas uz uh, kapacitāšu veidošanu Verhovna rada parlamentā, ka tas jau pamatojas uz uh, pasākumiem, kas, ko ir uzsācis parlaments un uh, Eiros parlaments un Koksa kungs un arī daudz citi. Un tad jāraugās, kā mēs varam izdarīt vēl kaut ko vairāk pirms vēlēšanām, bet kaut kā traugoties uz to, kā reformas arī pēc vēlēšanām un nākotnē turpinātos. Liels paldies no mūsu puses, un pagaidām mums nav vēl citu komentāru. Paldies! Muchas gracias, señor Wagner. Paldies, Wagner kungs, un atkal tagad dod vārdu Gāder kungam noslēgumu. Jā, paldies kolēģim par ieteikumiem, ierosmēm, par atbalstu vispārīgai pieejai, arī komisijai un ārējas darbības dienestam. Tas, ko vēl varētu pateikt papildinoši, protams, ka es atbalstu to, kas attiecās uz politiskiem ieslodzījumiem, kas atrodas Krievijā. Mums tur, protams, vajadzētu pievērst tam uh, atbilstošā formā sabiedrības uzmanību. Uh, lai atbalstītu arī, piemēram, Oļegu Sencovu. Un gribētu arī teikt, ka debatēs, kas ir bijušas par pētījumiem, kas tikko kā ir tikuši izdarīti, tad kāds kolēģis uzdrošinājās teikt, ka runa ir par trim neizdevušamies valstīm, nozaktām valstīm - Ukraina, Moldova, Gruzija. Tas ir kolēģis, kas viens pret vienu pārstāv Maskavas viedokli. Es ceru, ka šādi nelietiek apgalvojumi tieši par Krieviju, kas ir būtisks faktors tam, kā Ukraina, bet arī citas valstis netiek tā uz priekšu, kā tās varētu virzīties uz priekšu modernizācijas, demokratizācijas procesā. Krievijai ir vajadzīga oligārha patiesībā, lai izdarītu ietekmi. Un mēs, kā Eiropas Savienība, un, protams, arī nekā Eiropas parlaments, mēs neesam vedoši paktus ar oligarhiem lai stabilizētu status quo. Bet tieši otrādi, mēs esam noslēguši paktu ar reformētājiem, ar cilvēkiem, kuri vēlas labāku nākotni savu personīgu un savai valstī, un esmu paļāvies, ka beigu beigās mēs mūsu idejas, mūsu veidu, kā organizēt sabiedrību arī Ukrainā, ka mēs gūsim panākumus, un eh, mēs vēlamies eh, arī turpināt cīnīties par to. Jā, senjor Galer, muchas gracias a los Paldies, Galer kungs, paldies eh, visiem pārstāvjiem. Tāpat arī eh, norādu, ka grozījumi ir jāsniedz līdz 7. Eh, septembrim. Esam pabeiguši skatīt šo punktu un pāriem pie nākošā, kas ir dažādi jautājumi, dod vārdu kolēģim Austrievičam. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir īsts paziņojums par Eh, politisko notikumu attīstību Kambodžā pēdējā laikā. Kā jūs zināt, opozīcijas līderis eh, at, vēl aizvien atrodas cietumā, un Nacionālās partijas vadītājs ir ārpus, pasludināts ārpus tikuma. Ir noteikti ierobežojumi mēdījiem, žurnālistiem. Uh, Eh, pēdējās vēlēšanās opozīcijai nebija ļauts piedalīties, un valdošā partija saņēma 125 vietas no 125 Kambodžas valsts parlamentām. Priekšsēdētāji mēs aicinām Eiropas institūcijas, komisiju konkrēti iesniegt afet komitejai priekšlikumu pār faktu vākšanas misiju darbu štabisī notika šī gada vidū. Politiska krīze bez precedenta represijas pret opozīciju ir no, jānovērtē atkārtot no Eiropas Savienības puses, lai varētu to saprātīgi politiski rieģēt. Nav pamata turpināt mūtu asticības ar Kambodžu kā agrāk, jo Kambodžas demokrātija ir apdraudēta. Paldies! Paldies, Austrēvičus kungs! Jūsu nostāja ir reģistrēta ar to mēs beidzam šo afetu komitejas sēdi. Nākošā e, sēde ir paredzēta 3. septembrī pulksten 15. Mitos, paldies, ar, saka priekšsēdētājs, arī tulkiem un pauž cerību, ka viņu iepriekšējais cīniņš ir vairāk vai es panākumiem. Paldies visiem par uzmanību!